Right, everybody, we now have... Tagad mums sākas mūsu balsošanas sesija, tā kā lūdzu ievietojiet balsošanas kartes savos balsošanas aparātos, lai mēs varētu pārbaudīt. Yes, I'm about to open the vote. Yeah, sorry, sorry. Right. Um, Right, we'll, we'll, we'll do a test vote, please. Tā tad testa balsojums. Tātad es gribētu redzēt, vai jums visiem patīk tie, kam sēžat blakus. Can you test the secret ballot? We, okay, let's test the secret ballot. Okay, let's test the secret right. ballot. Okay, we're testing this, the, the secret ballot works. Tagad pārbaudām, vai aizklātais balsojums darbojas hopefully. Plus one. Yep. Lula. Yeah. Ah, ça y est, ça y est. Merci. Voilà. No, no, no, close. Oh. No, no, no, because they're still. Has everybody voted? I know you haven't. Vai visi nobalsojuši? Es zinu, ka nav gan, tā kā lūdzu turpiniet Tā tad pieslēdzieties, vēl pieciem jānobalso. Četri vēl nav nobalsojuši. We're waiting for Astrid. Okay. Okay, and everybody's back. Jā, tagad viss ir nobalsojuši, bet mums ir viens lieks, nē, laikam nav. Fine. So 36 people. Tātad 36 cilvēkiem patīk blakus sēdētājs, 4 atsakās atbildēt šo jautājumu, 3 nepatīk. Right, so to, uh, Bet tagad pāriem pie balsošanas. Un? Un vispirms balsosim par eh, Dmitru Stolajāna ziņojumu, tātad par pret atturas. Tātad tas būtu jāpārbauda. Right, vote's closed. Beidzam balsot. Tagad gan ir skaidrs. Desmitais grozījums par pret atturs pieņemts, 88 par pret atturs pieņemts, Jurī 1 par pret atturs pieņemts, noraidīts, 11 par pret atturs. Faktiski blokā 11 līdz 16 par pret atturas pieņemts. 17. grozījums par pret atturas pieņemts. Blokā 18 līdz 22 par pret atturas pieņemts. 89 par pret atturas noraidīts. Kompromisā par pret atturas pieņemts. Kompromiss B par pret atturas pieņemts.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 atkrīt, tātad 104. arī kompromisē par pret atturas pieņemts, 28. par pret atturas pieņemts, 106. par pret atturas noraidīts, 29 par pret atturas pieņemts, 30 par pret atturas pieņemts.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 atturas. Šķiet, ka noraidīts, bet vai mēs varētu pārbaudīt 112. Pārbaudam elektroniski. EPP grupā 3 par daudz, lūdzu 3 atslēdzieties. Tātad lūdzu aizstājēji locekļi, lūdzu, jā, tagad ir kārtībā. Pieņemts. 113. par pret atturas noraidīts. Pārbaudam 113. Viss nav balsojuši, beidzam balsot. Tomēr noraidīts.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 pret, atturas. Lūdzu, balsojiet, celiet rokas. Pārbaudam 37. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. par. Pret. Atturas.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 atturas pieņems. 46 atsaukts, 125 par, pret atturas pieņemts, 126 par, pret atturas pieņemts, 47 par, pret atturas pieņemts, 127 par, pret atturas pieņemts, 128. Vai vēlaties pārbaudīt iepriekšējo? Ja 127. labi, pārbaudam. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Nu, man šķiet, ka pieņems taču. Jā, paldies. 128. pār pret atturas pieņemts.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 pieņemts, 54 par, pret atturas pieņemts, 131 par, pret atturas pieņemts, 123 par, pret atturas pieņemts, 55 līdz 57 blokā par, pret atturas pieņemts, 133 par, pret atturas pieņemts, 58 līdz 64 par pret atturas pieņemts, 134 par pret atturas noraidīts, 65 līdz 76 blokā un jūrī 3 par pret atturas pieņemts. 135 piektais 14. lapusē augšā par pret atturas pieņemts. 136 par pret atturas pieņemts. 78 līdz 83 un otrais trešais grozījums par pret atturas pieņemts.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 atturas pieņemts, 8. par pret atturas pieņemts, 87. ar mutisko grozījumu, ko iesniedz Pīters Skinners. Es ceru, ka nav iebildumu, nav tādā gadījumā balsojam par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim elektroniski par grozīto tekstu. Beidzam balsot. 42 pār, neviens nav balsojis pret, neviens nav atturējies un līdz ar to balsojums pār normatīvo rezolūciju. Nē, kāds vēl turpina balsot. Un tagad beidzot viss ir nobalsojuši 43. Tomēr neviens nav pret. Yes. Yes, sorry. Right. Quick. I'm sorry. <laughs> quick, quick, quick. Yeah.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 Uh, ziņojumu par finanšu konglomerātiem esošo finanšu vienību papildu uzraudzību, lai vienoties, vienotos potenciāli par uh, šo te dokumentu pirmajā lasījumā. Un sārunu mandāts būs šis nobalsotais ziņojuma projekts, un priekšsēdētājs referents un ēnu referenti būs sarunu vedēja komanda. Es ceru, ka nav iebildumi, tad eh, tagad ir īstais brīdis to darīt. Un tieši tādēļ mēs eh, procedūrai sekosim tieši tādēļ. Tas ir komitejas apstiprinājums, ka mēs centīsimies panākt vienošanos pirmajā lasījumā. Un tad, tad mēs to darām tāpat kā agrāk, tikai nedaudz formālāk. Tālāk devītais darbkārtības punkts, un tas ir. Okay, right, I've got another announcement whilst they find the voting list. Uh, I just like... Vēl kāds paziņojums, pirms tiek meklēts balsošanas saraksts. Šī ir pēdējā ekona sanāks mm, Soņai Vulnī, kas daudzus gadus ir uh, šeit eh, strādājusi, un viņa pāriet uz koplēmumu uh, vienību, un es domāju, ka mēs varu viņu apsveikt. Paldies, Soņa, par visu veikto darbu. She doesn't know that yet. Um, right, so now we can move on to point nine, which is the uh, opinion. Tātad devītais punkts politikas risinājuma virzībā uz Eiropas līgumtiesību izstrādi patērētājiem un uzņēmumiem. Un tas ir Pitikainens kundze ziņojums A kompromis par pret atturas pieņemts. Kompromis B par pret atturas pieņemts. Kompromis C par pret atturas pieņemts. Kompromis D par pret pret atturas pieņemts. Kompromiss E par pret atturas pieņemts. Jā, nu man te ir visādi toņi pelēkās krāsas, bet, nu, esam beiguši, tā kā balsojam par visu tekstu elektroniski. Ir jāupen.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 Tagad mēs pārējām pie nominācijām izpildu direktoru amatiem Eiropas uzraudzības iestādē. Tātad ESMA, EIOPA un e, Eiro, EBA. Tātad šis ir uh, aizklāts balsojums, un jūs balsojat plus, ja esat pār nomināciju, un mīnus, ja esat pret. Un tad Atkarībā no tā mēs rekomendēsim plenāru sēdēji, uh, teiksim, apstiprināt vai noraidīt šo kandidatūru. Sākam balsot. Par ko mēs balsojam? Right, right. We are, uh, yes, that's right. We are voting, as I said, for ESMA. Mēs balsojam par Verena Rosu kungu. Eh, kundzi eh, Esma. Vai tautas partija ir nobalsojusi pietiekamā skaitā? Ir vai pietiekam daudz balsotājiem? Ja? No. Vai tagad visi nobalsojuši? Kas gribēja? Beidzam balsot. 46 pār 6 pret 4 atturējušies. Tātad rekomendācija būtu pieņemt šo nomināciju Verenu Roskundzi. Tālāk Kārlos Montalvo kungs, Ejopa, izpildirektors, sākam balsot. ir divi balsotāji par daudz EPP. Tā tagad ir pareizi, visi nobalsojuši, beidzam balsot. Un 33 pār 4 pret 7 atturējušies. Un tātad pozitīvs ieteikums plenārsēdē attiecībā uz Karlos Montālo kungu. Tālāk trešais balsojums par Adamu Farkasa kungu EBA. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 38 pār 4 pret un 3 atturējušies. Tas nozīmē, ka arī viņš virzās tālāk ar pozitīvu rekomendāciju. Paldies! Right. Cienījamie kolēģi, mēs esam pabeiguši balsošanu ātrāk, un ēnu referente Pervānša Beres šobrīd ir uh, if... tā komitejā. Un jāsaka tiešām žēl, ka viņai ir tik daudz pienākumu, tāpēc mums būs 15 minūšu pārtraukums, un tad mēs pāriesim pie ieguldītāju kompensācijas schēmām. Paldies! Right, thank you for that. Paldies par šo īso pārtraukumu. Pervanša ir mūsu vidū. Viņa ir ieradusies, tad mēs varam pāriet pie sēdes grafika, tā kā tas bija paredzēts sākumā. Tagad mēs izskatīsim grozījumus. Eiropas eh, parlamentu un padomas direktīvā par ieguldītāju kompensācijas sistēmām. Referents ir Ole Šmits. Pirms mēs sāksim, gribētu norādīt, ka šis eh, jautājums presē ir bijis daudz atspoguļots saistībā ar maksājumiem deputātiem. Jāsaka, šis jautājums tiek uztverts ārkārtīgi nopietni mūsu komitejā un vispār parlamentā, un jautājums tiek uh, izmeklēts. Tāpat laikā mēs esam pārbaudījuši grozījumus, un nav neviens grozījums, ko būtu iesnieguši indivīdi, kas ir presē minētajā materiālā. Visi grozījumi tiks ļoti detalizēti izskatīti komitejā, un par to notiks debats, kā tas vienmēr arī ir paredzēts. Tātad tāda ir pašreizējā situācija pēc manā rīcībā esošās informācijas, un es gribēju sniegt jums šo priekšsēdētājas paziņojumu. Uh, jo uh, referents norādīja, ka gribētu sniegt, uh, lai sniedz šādu paziņojumu. Tā tad nekāda citu jaunumu šajā jautājumā vairāk nav šobrīd. Žanpol, jūs... Žan jūs vēlējāties ko teikt? Priekšsēdētājs kundze, es uh, negribēju runāt par šo jautājumu, uh, kas met ēnu uz visu parlamentu, bet es domāju, ka tas ir mūsu pienākums norādīt un tā pedagoģiskāk rīkoties, jo, kad es lasu žurnālus un avīzes, es uh, saprotu, ka tiek iesniegts grozījums. Uh, tiek runāts, ka viņš jau ir apstiprināts un, un figurē direktīvas tekstā. Tas uh, ir pilnīgi nepareizi. Tātad tas, ko dara attiecīgie deputāti, tur būs attiecīgas sekas, bet es domāju, ka mēs nedrīkstam kaut kādā paranojā iekrist ka vairs nedrīkst iesniegt eh, grozījumus. Es eh, skaidri un publiski paziņoju, ka, ja grozījumi iet eh, labā virzienā un ja viņi ir labi uzrakstīti, es nesaprotu, kāpēc viņus vajadzētu kaut kā citādi interpretēt. Tad, kad uh, kāds deputāts iesniedz grozījumu, tad uh, politiskā grupa to izskata, tā tad izfiltrē, pēc tam vēl ir daudz darba veicams, pirms tiek balstots par šo grozījumu. Un tāpēc nav reālas saiknes, kā presa norāda, starp uh, to, ka deputāts iesniedz grozījumu un ka tas nonāk Eiropas tiesību aktos. Tas nav tik vienkārši, un es domāju, to vajadzētu skaidri norādīt. Pretējā gadījumā mums būs ļoti maldinošas debatas. Ir taisnība, ka cilvēkus vajag uh, sodīt, ja viņi pieņem naudu no kāda, bet uh, mums ir jādod pareizi signāli. Neviens, uh, es domāju, šeit parlamentā neviens parlamentā nav piedāvājis man kaut kādu atalgojumu par grozījumu iesniegšanu. Ja tā tas notiek, tad ir jābūt sankcijām, bet mums ir skaidri un gaiši jānorāda, jāpaskaidro, kā darbs tiek veikts un kā grozījums kādu ceļu iziet. Un gala grozījumi bieži vien ir kompromisa grozījumi, kuri galu galā ir eh, daudzu deputātu kopīgs darbs starp referents un ēnu referenti un citi, tāpēc domāju, ka šis signāls ir skaidri jādod tā, lai mēs uh, nedotu vēl vairāk uh, materiālu dažādiem populistiem un pret eiropeistiem šādā veidā. Paul, are, course, right. Paldies, Žan Pol, jums ir taisnība. Un uh, Man šķiet arī tas būtu nedaudz tā izšķērdīgi kādam maksāt vienkārši par grozījumu iesniegšanu, un jānorāda arī, ka grozījuma iesniegšana nebloķē citus grozījumus. Tā var gadīties. Eh, varbūt kaut kādos īpašos gadījumos. Sven, jūs arī gribējāt kaut ko teikt. Paldies pavisam īsi. Paldies, ka šis jautājums tiek uztverts nopietni. Pateicos par to, ka to šeit skaidri norādījāt. Paldies arī par jūsu piezīmēm. Es tikai gribētu norādīt, ka mani ļoti satrauc, ka trīs no šiem trijiem apvainotajiem, apsūdzētajiem, uh, viena no šīm personām nav atkāpusies, joprojām ir uh, deputāts. Tā vismaz esmu masu mēdījos esmu to dzirdējis. Un vēl viena persona arī šai personai ir lobēšanas firma, un tā ir piedāvājusi savus pakalpojumus tādā veidā, ko nedrīkstētu darīt kā parlamenta deputāts. Kaut gan attiecīgā tīmekļa vietne ir šobrīd iznīcināta, visu šo informāciju var atrast, tāpēc domāju, šis jautājums ir jāpārņem un jālūdz jūs politiskajai grupai pārbaudīt. Un ir jānodrošinās, lai viens lobbyist jautājums netiek aizstāts ar citu. Jautājumu šobrīd izskata vicepriekšsēdētājs, kas atbildīgs par caurskatāmību, un tā ir Dājana Voles. Un tāpēc visi šie jautājumi noteikti būs jāuzdod viņai, un es turpināšu informēt deputātu šajā komitejā par rezultātiem. Mēs veicam iespējamās pārbaudas attiecībā uz grozījumiem, ko mēs apspriežam, bet viss pārējais. Uh, tiek izskatīts ar vice prezidentu palīdzību. Astrīdē vārds. Jā, kā kvestors es gribētu teikt, ka birojā tiks runāts par šiem jautājumiem. Es domāju, ka ir jānogaida, kāds būs parlamenta biroja lēmums rītā, un nav jēga šobrīd izvērsties te par šo jautājumu. Es domāju, ka gluži taisnība. Es vienkārši gribēju īsi pavisam izteikties par to, jo šis jautājums ir saistīts ar mūsu komitejas darbu, un es domāju, ka tagad mēs varētu pieņemt, ka esam savu pozīciju pauduši, un Oles tagad došu tev vārdu, tātad pastāstīt par šiem grozījumiem. Much, Paldies, priekšsēdētājs kundze, es ļoti augstu vērtēju šo te īso paziņojumu. Man kā Es kā referents esmu koncentrējis uz trīs pamatmērķiem šajā ziņojuma projektā. Pirmkārt, palielināt patērētāju aizsardzību lielākā mērā. Otrakārt, ir nepieciešama labāka harmonizācija Eiropas Savienībā. Un treškārt, ir jāpiedāvā e, ilgtermiņa e, principi, e, kas būtu piemērojami investoru aizsardzības eh, sistēmai. Pirmkārt, mēs skatījāmies, ka vajadzētu paplašināt aptvērumu, finansēšanas mehānismu principi un visbeidzot kompensāciju līmenis un visbeidzot aizdošanas mehānismu starp nacionālajām si uh, sistēmām. Eh, cik tālu es to saskatu, tad tad eh, praktiski to vajadzētu tur vajadzētu noseikt arī, tam vajadzētu noseikt arī operacionālās eh, kļūdas un krāpšanu 67. 68. grozījums, ko iesniegus Berešs kundze. Viņa piedāvā arī eh, vairākus mutiskos grozījumus, piemēram, 56. grozījumu par to, ka visām investīciju firmām ir jāsastrādājas arī ar uh, kādu apdrošināšanas kompāniju. Doma jau var būt, ka ir interesanta, bet eh, es domāju, ka tas visumā pilnībā mainīs visu sistēmu. Jāsaka, ideja ir gan drosmīga, bet eh, Bereša kundze varbūt jūs varētu sīkāk eh, paskaidrot drusku vairāk tā tad esmu par to, lai uh, apdrošinātāji garantētu izmaksas. Un komisijai šeit varbūt vajadzētu veikt ietekmes izvērtējumu, nākt klajā ar ziņojumu par to, kas notiktu, ja šāda brīvprātīga sistēma tik ieviest, tiktu ieviest. Perešs kundze vēlas iekļaut arī bezpējas organizācijas pašvaldības 22. 61. grozījums, viss investīcija pakalpojums, ko aptver MIFID direktīva un ICES. Un tādēļ es domāju, ka šie grozījumi un priekšlikumi būtībā ir tie, ko nosedz šīs izmaiņas. Jāsaka par UCIC ietveršanu vai latviskais saīsinājums PVKIU certifikātiem. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums. Tālāk, eh, kompensācija līmenis. Es piekrītu komisijai, ka ir jābūt pilnai harmonizācijai lai eh, radītu vienotu Eiropas tirgu ar vienādu aizsardzības līmeni visās Eiropas valstīs. Mēs zinām, kādas mums līdz šim ir radušās ar to problēmas. Man ir tāda sajūta, mm, iepazīstoties ar grozījumiem, ka vairākums šodien uzskata, ka kompensācija līmenis ir jāpaaugstina Komisija piedāvā līdz 100 tūkstošiem eiro. 81. grozījums no Berešas kundze un Klutas kunga grozījums. Es to arī dzen atbalstu. Trešais eh, - finansēšanas mehānismi. Eh, komisija piedāvāja eksānta finansēšanu, Britu kolēģi Viki Forda un arī jūs priekšsēdētājs kundze piedāvājat kombināciju ex ante un ex postu finansēšanas metodēm. Krīze un Fēniksa lieta Vācijā ir pierādījusi, ka ir nepieciešams ex ante finansējums. Es saprotu, ka ir grūti atrast atbilstošu līdzsvaru starp ex ante un ex postu finansēšanu un tāpēc es neatbalstu šos grozījumus, bet, nu, kā vienmēr esmu gatavs diskutēt, un, protams, mums ir priekšā vēl ir diskusija padomē. Finansēšanas izmaksas eh, ir jānes investoram. Mums ir jāsaprot, ka ka tas ir grūti Tas investoram ir sarežģīti un apgrūtinoši, un arī nozarē kopumā tas tā ir. Un es nesen biju Atēnās, kur tikos ar virkni ministriem un rūpniecības pārstāvjiem un mazumu vidēju uzņēmumu pārstāvjiem. Viņi, piemēram, bija satraukti par to, ka mēs uzliekam papildus prasības uh, uzņēmējiem, jo tas vien, vienkārši vēl vairāk apgrūtinās viņu iziešanu no krīzes. Es iesaku 0,3 um, savā priekšlikumā, bet EPP eh, e pārstāvī simtajā grozījumā iesaka vēl pama, pazemināt eh, tātad arī šo ieguldījumu no 0,5 līdz 0,1 procentam. Nu, protams, tas arī ir apspriešanas vērts jautājums. Kā es jau sacīju, ļoti svarīgi, lai mums šeit būtu pareizais līdzsvars. Lai mēs patiešām zinātu, ko tad mēs īsti darām, tad, kad mēs šādu veidu pasākumus vispār piedāvājam. Uh, Tālāk aizdošanas mehānisms un aizņemšanās mehānisms. Tas ir solidaritātes mehānisms starp dalību valstīm, un tādēļ tas ir jāapsvērts idejas līmenī. Berešs kundzes grozījums 144 šo mehānismu uh, svī, piedāvā svītrot un izveidot Eiropas fondu. Bet uh, es teicu, par šo jautājumu būtu jāpadomā. Tātad, vai š, tātad e, tiek paredzēts, ka iemaksē ir jāsniedz 5% no apdrošināšanas līguma prēmijām. Es nedaudz esmu satraucies par šādu priekšlikumu, jo ar ko tad beigsies viss šis milzīgais fonds un kā tas darbosies, es patiešām nezinu. 136. grozījumā ir runa par to, lai dalību valstis varētu viena no otras aizņemties vismaz reiz desmit gados. Es gribētu teikt, ka atbil, atbalstu virkni Gīgolda kunga grozījums 107 un 108 un Kamāla kunga 108 grozījums 158. Un es gribētu teikt, ka mums ir bijis lielisks uh, sekretariāta atbalsts uh, un arī šīs komitejas uh, atbalsts. Un arī zināmā uh, mērā mana, manas paša izveicība un manu asistentu palīdzība. Un, protams, arī prez, ar prezidentūras un komisijas palīdzību mēs esam centušies rast nu, kaut kāda veida kompromisu. Uh, un daži varbūt domā, ka es esmu vienmēr uzbrūku liberāļiem. Reizēm varbūt, ka es tā arī daru, taču reizēm es arī pats varu būt diezgan saprātīgs un pat eh, pieņemt arī atšķirīgus viedokļus. Eh, tas faktiski arī ir zināms eh, liberāļa raksturojums. Un es domāju, ka šī gadījumā nebūs varbūt tik grūti panākt vienošanos, taču varbūt, ka galvenās problēmas varbūt nav mm, gluži šajā komitejā un būtībā arī ne komisijā. Tā principā atrodas kaut kur citur. Uh, un es te tagad negribu rādīt ar pirkstu, kur tas ir. Bet es domāju, ka ziņojums kaut galā būs labs, un es ceru, ka mēs varēsim nodrošināt plašu atbalstu tam, un faktiski tas jau ir, darbs ir sācies, un es ar jums kontaktēšos pēc pāris dienām. Paldies! E, paldies! Tālāk vārds Pablo. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs arī vēlamies pateikties referentam par viņa vēlmi un atklātību apspriest visus šos jautājumus. Faktiski nav nekādu šaubu par to, ka referents ir ļoti saprātīgs cilvēks. Protams, ka ir minēta minēti galvenie sarežģītie jautājumi, taču es nedomāju, ka mums tas aizņems pārāk daudz laika, lai vienotos. Mums jācenš izvairīties no dubultregulējuma, jo mm, kas attiecas uz UCITS regulējumu, tas jau pastāv. Un ja mēs neņemsim vērā pietiekamā mērā uztic intereses, tad eh, iespējams, eh, ka varētu eh, notikt to pārskatīšanu, un tas jau raza, rada bažas. Mm, Paukstināšana 100 tūkstošiem šķiet labi, mums ir vajadzīga lielāka harmonizācija visā, kas ir saistīts ar e, Eiropas likumdošanu. Mums šie kritēriji ir jāharmonizē, vismaz visi tie, kas vēl nav harmonizēti. Un eh, valstis nedrīkst samazināt, eh, piemēram, savu nodrošinājumu garantiju, ja mēs prasam eh, to paaugstināt līdz 100 tūkstošiem. Tālāk 0,01% eh, no aktīviem. Es domāju, ka arī tas ir saprātīgs mm, priekšlikums. Tālāk runājot par īstenošanas grafiku, es domāju, šeit vajadzētu turēties pie desmit gadiem, ko piedāvā komisija, lai visu to varētu nofinansēt, palielinot eh, nodrošinājumu līmeni eh, arī tālāk un es domāju, ka desmit gadi ir pietiekams periods. Tālāk eh, par aizņemšanās principiem dalību valstu starpā. Es domāju, ka arī šeit mēs ejam pareizā virzienā un vēlamies panākt šeit harmonizāciju. Es šai uh, pieejai piekrītu, taču ir jābūt šiem 5% griestiem. Uh, kā Šmita kungs sacīja, un starp valstu aizdevumiem nevajadzētu sākties āt, pirms e, tiek e, nofinansēts pilnīgi visas nacionālās schēmas, lai tā tad nebūtu to, kas cenšas braukt šajā e, vilcienā par zaķi. Tātad tas viss nedrīkst stāties spēkā, kamēr nav garantiju ka neatbilstošos maksājumus ir iespējams atgūt. Un visbeidzot grozījums par dažādu grupu finansēšanu, piemēram, investīcijas, kas ir saistītas ar tiešo vai netiešo teroristu grupu finansēšanu. Tās nevar kompensēt nekādā veidā šīs e, teroristu finansēšanas e, no, e, teiksim, normas, kas ir saistītas ar to, ir ļoti svarīgas. Un paldies vēlreiz referentam un jums priekšsēdētājs kundze, paldies. Un tālāk Pērvāns lūdzu. Paldies priekšsēdātāji, paldies arī, ka ievērojāt uh, kalendāru mūsu darbam, kā tas bija paredzēts. Pirms nākuši klajā ar alternatīvu priekšlikumu. Referents jau norādīja, ka viņš ir diezgan drosmīgi rīkojies. Es arī tomēr gribētu nedaudz parunāt par šo kontekstu, kādā mēs šo tekstu izskatām. Eh, tas ir viens eh, gabaliņš puzlē, kurā mums no vienas puses ir uh, MIF, pēc tam UCITS un šis teksts un uh, vēl teksts par depozītu garantijas schēmām bankām. Un uh, mēs visu laiku skatāmies finanšu tirgu uh, likumdošanā, lai mēs varētu atrast zināmu koherenci un uh, lai mēs varētu tā teikt sasaistīt šos tekstus. Un uh, mums, kā likumdevējiem, tas ir jāsaka diezgan tāds grūts uzdevums. Viena no lielākajām grūtībām šai tekstā ir tik tiešām saprast, kā harmonizēt uh, šīs garantiju summas, ar eh, depozītu garantīju tekstu, un es pateicos eh, referentam, jo viņš ir ņēmis vērā mūsu vērojumus un eh, ir ņēmis vērā šo ierosinājumu palielināt garantiju summu līdz 100 tūkstošiem, jo tas ļauj labāk Eiropiešiem nodrošināt savas investīcijas, vai nu viņi, teiksim, liek šīs savas investīcijas kā depozītu vai kaut kur citur finanšu tirgos. Katrā ziņā šis solis uz 100 tūkstošiem ir ļoti labs. Runājot par uh, UCITS tekstu. Šī teksta tvērums uh, atkal rada grūtības, jo, ja mēs runājam par uh, krāju ieguldījumu produktu, tad uh, tas ir UCITS teksts. Un tagad mēs strādājam pie teksta, lai garantētu ne visas investīcijas, bet nepareizus pārvetumus vai kaut kādas iedots nepareizas padomas vai informācija, un no tā mēs tad izslēgsim ārā ucits. Vai arī ucits mēs ieliksim kaut kur pie uh, budžeta, kaut ko sasaistīsim ar deleģētiem aktiem, un tas notiks kaut kad vēlāk. Es domāju, ka te ir tādas milzīgas iespējas, jo dažkārt ir jāpadomā un jānāk uh, klajā ar pretpriekšlikumu komisijai. Komisija mums ierosina ieviest šo eksanta sistēmu, uh, kas nav vērta Britiem, citām delegācijām un jāsaka man arī. Un saka, ka vajag uh, pagaidīt ar ucits. Varbūt, ka komisija pilnīgi radikāli mainīs savu darbu kalendāru, un 2011. gada jūlijā nāks klajā ar priekšlikumu par ucits. Uh, Kāpēc lai neizmantotu šo laiku līdz jūlijam, lai izpētītu, cit, cik derīgs ir mans eh, priekšlikums, kas ir uh, iestrādās 27 grozījumos, ko es esmu iesniegusi, 27 ir saistīti ar šo alternatīvo priekšlikumu, kas ir paredzēts, lai izveidotu apdrošināšanas sistēmu. Tas nozīmē, ka tie, kas sabiedrībai piedāvā investīciju produktus, un, eh, ja ir notikusi kaut kāda nepreiz transakcija, tātad šajā gadījumā stātos spēkā šis apdrošināšanas eh, mehānisms. Tas būtu ļoti noderīgi ekonomikai un. Un te nebūtu nekādas diskusijas par to, kas eh, kuram jādara par eksante, ekspost. Uh, Jo, ja ir tāda kā apdrošināšanas sistēma un, ja būtu iespējams, tādu kā Eiropas apdrošināšanas formu, uh, fondu izveidot, tad es domāju, ka tas uh, būtu izskatīšanas vērts. Un vēl pāris vārdi par citiem aspektiem, par ko runāja referents. Bet es, protams, esmu gatava tālāk uh, vēl diskutēt šo jautājumu, un es saprotu, ka uh, Tas lielā mērā atšķirs no komisijas priekšlikuma, un man teiks, ka jā, ka vajag tomēr izpatikt nedaudz Ungārijas prezidentūrai, prezidentūra virzīsies uz priekšu, bet kāpēc tad viņi neizmanto ucits, un uh, viņu argumentācija, jāsaka, nav bijis pārliecinoša. Vēl pāris vārdi par. Uh, par tvērumu. Kāpēc komisija nav bijusi tik atvērta un uh, Uh, šis bad advice jautājums, kas pastāv, piemēram, apvienotajā karalistē un arī saistībā ar uh, MIF, es domāju, ka arī tas būtu jāiestrādā direktīvā. Un tālāk par mikro uzņēmumiem. Vietējās pašvaldības un uh, bezpēļņas organizācijām. Kad es skatos, kāda ir MIF uh, definīcija? Ces opérateurs comme étant couverts Or, l'expérience que nous avons eue au moment du déclin. Pierā, eh, kāda mums ir bijusi eh, pieredze krīzes eh, gadījumā manā valstī un iespējams arī citās valstīs. Situācija varbūt bija mazāk sāpīga, bet manā valstī bija daudz vietējās pašvaldības, kuras bija kuras ļoti cieta un kurām arī vajadzēja šīs depozītu garantijas no banku puses. Un tāpēc es domāju, ka šādas garantijas vajadzētu sniegt attiecībā uz eh, ieguldījumiem, uz līdzekļiem, kas ir eh, bijuši nepareiz pārvaldīti vai nepareiz pārskaitīti. Es domāju, ka šajā sakarībā atkal Tad, ka apdrošināšanas sistēma un apdrošināšanas prēmijas būtu noderīgas tiem, kas ierosina vienalga, vai tas būtu 1 vai 3 vai 5 procenti, tātad tie ir komentāri no manas puses, un, protams, jāpatur prātā, ka man ir ļoti atšķirīgs priekšlikums, alternatīvs priekšlikums, un es domāju, ka mums parlamentā jābūt drosmīgiem un jāprasa komisijai nopietni to apsvērt. Un nevajag pieņemt argumentu, ka pārāk jau tālu šis ceļš ir, eh, tā teikt, noiets. Jo šie grozījumi, daudz no tiem, pa īstam tā reāli stāsies spēkā varbūt pēc desmit gadiem, tāpēc varbūt būtu vērts pagaidīt, kad UCIS tiks pārskatīts. Said. Paldies, Saidam vārds. Well, your group is bigger. Thank you very much, and thank you for reminding. Paldies, un paldies, ka atgādinājāt, ka mana grupa ir lielāka tomēr. Jā, dažkārt izmēram ir nozīme. Pirmkārt, pateicos uh, referentam un ēnu referentiem par veikto darbu. Domāju, ka uh, šīs debatas gars parāda, ka mēs, principā, gribam panākt vienu un to pašu lietu. Visās politiskajās grupās, manuprāt, ir uh, vienotas bažas. Mēs gribam, lai ieguldītāji varētu uzticēties produktiem, kuros viņi ieguld, un tas ir pilnīgi pareizi. Es varētu nepiekrist dažiem grozījumiem taiziņā, kur ir runa par morālo kaitējumu. Mums ir jāaicina ieguldītājus veikt priekš izpēti, pirms viņi iegulda. Un tāpēc es atbalstu šo ideju, kur ir teikts, ka tad, kad ir krāpšana vai uh, slikta administrācija, tur ir jāparedz kompensācija, bet tāpat laikā ir uh, ir atkal jādefinē eh, šīs aktivitātes. Varbūt, ka ir investori, kas ir gatavāki uz uh, lielāku risku. Viņi zina, ka viņi, piemēram, investē valstīs vai fondos, kur varbūt uh, daži no šiem fondiem, teiksim, bankrotēs un nav pakļaut tādiem noteikumiem, par kādiem mēs šeit runājam. Bet viņi varbūt ir gatavi veikt šādu investīciju, lai saņemtu augstu atdevi. Un tāpat laikā, kamēr mēs cenšamies aizsargāt mazāk informētus uh, ieguldītājus, lai mēs eh, neierobežot tos investors, kas saprot risku un vēlas to uzņemties. Viena lieta, kas man ir pilnīgi skaidra un eh, domāju, ka arī citu to atbalsta, tas ir caurskatāmība, un tieši tāpēc es ierosu grozījumu, kur eh, skaidri ir jānorāda, kādu procentuālā daļu ieguldītājs maksā šai kompensācijai, un tas sasauc ar Beres kundzes teikto, jo mums vajadzētu aplūkot šo ideju par uh, apdrošināšanas mehānismu. Nē, esmu pārliecināts, ka tai jābūt obligātai uh, apdrošināšanai. Mani satrauc, kā tas varētu tikt finansēts, un tad izveidotos tādi milzīgi liela apjoma fondi, uh, kur būtu neefektīva līdzekļu izmantošana šādos fondos, bet daudzējādā ziņā mēs principā runājam par tādu kā apdrošināšanu, un tā ir ideja arī manā priekšlikumā - palnienu caurskatāmību, un lai redzētu, cik uh, investoriem jāmaksā par dažādām uh, investīciju apdrošināšanas schēmām. Katru reizi, kad mēs palielinām kādas izmaksas, jāsaprot, ka ieguldītājs maksās, un mums šis līdzsvars ir jānodrošina, jo dažkārt uh, ieguldītāji ir gatavi maksāt. Un ja būtu apdrošināšana pieejama, viņi uh, to varētu izmantot. Mani satrauc eh, palielinājums no 20 tūkstošiem uz 100 tūkstošiem investoriem, jo Londonā. Small, Noguldītāji ir daudz, kas uh, noguld šādos apmēros, bet uh, ir citi, kas, ko, ko tas satrauc. Es, eh, tāpat kā Ola, eh, ticu eh, reāliem tirgus principiem. Ola ir sociālists salīdzinot ar mani, ir mana nostāja. Un es gribētu redzēt darbojošos tirgu, reālu konkurenci, un es uh, gribu, lai būtu arī uh, maz izmēru uzņēmumu, kas uh, konkurētu ar Londonu investīciju jomā. Es piekrītu ka ucits te nevajadzētu iekļaut, to es skaidras norādīju jau no sākuma. Es gribētu. Ne tāpēc, ka. Tāpēc, ka es negribētu dubultu vai trīskārtēju regulāciju šai jomā. Un pārskatot ucits, kas notiks vēlāk šogad, jānodrošina, ka mēs ietveram šo aspektu un jārisina tie jautājumi, ko mēs te esam minējuši, īpaši saistībā ar Medaf. Runājot par līmeni. Cik daudz līdzekļu mums vajadzētu ielikt Eh, komisija saka 0,5%, referents saka 0,3%, bet eh, no kurienes nāk šie cipari? Vai tie vienkārši grābti no gaisa, vai mēs paņemsim 0,3%, tāpēc, ka tas mazāk kā 0,5%, bet nedaudz vairāk kā 0,1%? Tātad šāda veida diskusijas eh, ir tāda kā tirgošanās vienkārši, lai panāktu savu vēlamo ciparu, nevis pēc būtības un jēgas. Un uh, es esmu runājis ar ieguldītājiem, un viņi saka, ka šie cipari ir pārāk augsti. Viņi negrib, lai naudu sēdētu un aputētu vienkārši, kamēr to var izmantot ekonomikā. Mums nav reāli datu, un dati ir vajadzīgi, lai varētu izlemt, kāds ir piemērots līmenis uh, šai mm, finansēšanai. Katrā ziņā gribu pateikties uh, referentam un ēnu referentiem par interesantām idejām. Es Mēs vēl neesam visu darbu izdarījuši, vēl daudz jāstrādā, un uh, es esmu gatavs sadarboties ar uh, referentu un ānu referentiem. Paldies. Sven. So, first, thank... Paldies, un vispirms paldies sociālistu un liberāļu referentiem un visiem kolēģiem. Tas vienmēr bija diezgan produktīvs sanāksmes un es domāju, ka mēs esam panākuši diezgan nozīmīgu konverģenci. Nozīmīgākais jautājums ir, ka jāpasaka pirmkārt, jā, mēs sakam komisijai, eh, kom, konkurētspējai un konkurencei, bet nevis kaut kādai konkurencei, kuru mēs balstām uz investoriem un uzticību investoriem dāvājam tajos brīžos, kur viņi īstenībā nevar paļauties uz situāciju. Tātad viņi paši nevar prognozēt, kad viņus paši piekrāps. Uh, un līdz ar to ir diezgan pamatot arī pieņem šādu veidu garantiju schēmas. Jautājums, kas man šeit svarīgs, ir šāds. To jau arī uzdevā pervenš. Par to, vai šis jautājums būtu tagad jāpārceļ kā apdrošināšanas risinājums. Es īstenībā šaubītos, vai tas būtu lētāk, un vai šis būtu arī lētāks risinājums. Tas nav tik daudz ideoloģisks jautājums, tiešām jautājums par naudu manuprāt, tad diezgan skaidri pasakām šīs risinājums, ko mēs izvēlamies, lai, piemēram, vēstos pret ļaunprātīgu izmantošanu. Ir daudz lētāks veids, kā mēs varam aizsargāt um, patērētājus, bet, piemēram, patērētāju ziņā mēs zinām, ka privāta tirgus um, individuāla apdrošināšana nebūtu nav lētāks risinājums nekā korporatīva atbildība. Uh, Un, nu, tā kā mums vajadzētu jāskatās, jautājums ir ne tik daudz no ideoloģiskā skatu punkta, bet gan drīzāk, kāds ir vislētākais risinājums. Galu galā tā ir zaudētā peļņa. Mums jāskatās, iespējams, lētākais risinājums. Mēs negribam kaut kādu veidot tur dīvainu mākslīgu tirgu. Mums jāpanāk vislabākais, izdevīgākais risinājums, un to arī komisija ierosina. Un tāpēc ir jāizveido tāds uh, konkurētspējas režīms, kas nodrošina vislabākos nosacījumus uh, noguldījumu veidotājiem. Tāpēc es atbalstu, protams, šo jautājumu par līmeni, kas tikai tagad jāskatās tīri no kalkulācijām. Un tas nav vairs tik daudz politiskos tirgus. Par jūcits. Nu, manuprāt, tas ir viens no galvenajiem lielajiem jautājumiem. Jūs labi zinat, ka arī lielākā lobiešana šajā jautājumā bija tieši par UCITS Un es negribu visu atkārtot visus šos argumentus, bet kādā ziņā atsaucot, piemēram, uz Medov lietu, ir skaidri parāda, ka jānodrošina aizsardzība. Un vienlaiks tas parāda, ka risks šobrīd ir diezgan zems, maz riska, bet nu nav arī tā, ka risku nebūtu visam. Tieši tāpēc mums ir jāaizsargā patērētāji. Un ja mēs vēlamies panākt visu politisko grupu atbalstu, tad tas mums ir jādara jūs kā ierosinātāši arī pārskatot UCITS režīmu. Nu, kādā ziņā, es nezinu, vai viss tieks eh, pakļāvās tādam milzīgam spiedām, lai UCITS neiekļautu, vai tas tād nāca par labu patērētājiem. Un tāpēc man ir vai interesanti šie lobby gribēs atkal mums pieļaut, ka mēs sākam pārskatīt UCITS. Tā kā es icinātu kolēģis varu pateikt, divas lietas. Pirmkārt, vai jūs piekrītat, ka šo jautājumu pārceļat arī uz jūtas reformu, un otrs, vai jūs esat gatavi arī garantēt, ka jūtas reformas ietveros, jūs tomēr arī galvenokārt nodrošināsiet patērētāju interešu aizstāvību. Bet kādā ziņā tagad, paldies par visiem sadarbību, un paldies zaļajiem, uh, ka mums izdevās arī panākt dažus jautājumus, par ko esam vienojušies, un atlikušās lietas vēl ir jāsakārto un piedāvātais perviņš risinājums par apdrošināšanu, manuprāt, tas ir jāizskata padziļinātā veidā, atkal lēnu referents starpā un piesaistot arī interesētās puses. Paldies! Paldies, Jurgen! Paldies! Man nekas vairāk nav piebilstams. Žanpaul. Merci, madame prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divas piezīmes. Pirmā Domāju, ka apdrošināšanas jautājums būtu vērts, lai to apspriestu. Domāju, ka tās tik tiešām ir interesants risinājums, jo, kā Beres kundze norādīja, tas ļautu saglabātu šos līdzekļus ekonomikā un nevis tos neutralizēt. Un otrām kārtām runājot par ucits. Steiga nav vēlama. Un mēs varētu veltīt pāris mēnešus Uh, šim darbam, un es domāju, ka tas uh, īpaši kavēšanos neradītu. Jo šis jautājums, šis darbs varbūt tiks pabeigts 2018. Uh, gadā, un es domāju, ka Eiropas reglamentācijai ir jābūt loģiski sakārtotai, un nedrīkst katru reizi teikt, jā, to mēs pēc dažiem mēnešiem izdarīsim, un cits kaut kas jāizdara atkal tajā laikā. Es domāju, ka ir jādarbojas tādā loģiskā saskaņotā veidā, un daži mēneši nobīd šajā grafikā, es domāju, netraucēs uh, šajā ritmā. Es labāk būtu nedaudz pacietīgs, uh, bet ir jāsaprot, kāda ir realitāte, protams, un domāju, ka Beres skundas abas priekšlikums ir nopietni jāņem vērā un jā, jāapskata. Thank you very much. Astrid. Paldies, Astrid, tālāk. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Neiedziļinoties detaļās, es uh, uh, gribētu runāt par uh, grozījumiem, ko es esmu iesniegusi saistībā ar šo ziņojumu. Man vēl ar Šmitkungu nav bijusi iespēja viņu runāt, jo Eksanta fonda samazināšana no 0,5 līdz 0,1%, ko es ierosinu, var šķist tāda ļoti, eh, ļoti liels sazinājums un, manuprāt, jāatceras, ka mēs runājam par šo direktīvu tādos ļoti retos gadījumus un tāpēc ir jāparad šie garantija fondi, ņemot vērā, ka Eh, kompensācijas būs jāizmaksā tikai tādos ekstrēmos gadījumos un šādos apstākļos. Ja tāda iemaksa 0,5% eh, nav reāli. Un tāpēc ļoti nopietni vajadzētu pārskatīt šo ciparu un samazināt. Ucits neņemšana vērā direktīvas eh, tvērumā, kā to ierosina referents Tam es piekrītu pilnībā. Peres skundze arī to ļoti labi paskaidroja. Viņa zina, ka es nepiekrītu viņai šai jomā. UCITS 5 direktīva pavisam drīz nāks darba kārtībā un depozītu banku pozīcija būs jānoskaidro un jāizskaidro. Tas to darbu neatvieglina, bet tas ir svarīgs priekšnosacījums, lai iekļautu šādus fondus šajā direktīvā. Tāpēc šis darbs, ko mēs veicam, varbūt noderīgs tikai tad, ja a, katra pienākumi arī tiek skaidri deferen, definēti. Un ir jāizvairās no jebkādas pārklāšanās un dublēšanās. kā jau Beres kundze norādīja un arī Gozes kungs, ir, mums ir steidzami jāpagaida. Runājot par kompensāciju līmeni, uz kādām būtu tiesības ieguldī, eh, noguldītājiem, šis eh, aspekts man šķiet ārkārtīgi svarīgs. Vai ir nepieciešama pilnīga harmonizācija Eiropas Savienībā? Es domāju, ka nē minimālā sliekšņa noteikšana man šķiet uh, saprātīgāka, un es gribētu ierosināt 50 tūkstoši, daži man tolēģi uh, eh, saka, ka 30 tūkstoši būtu labāk, es domāju, ka jautājums vēl diskutējams. Un noslēgumā vēl pēdējā piezīme par pārējais periodu. Ir skaidrs, ka eksante fondu veidošana nenotiks ātri un viegli. Man arī ir skaidrs, ka uh, pārējais perioda ilgums būs atkarīgs no vajadzībām un prasībām, kādas tiks uzlikts Eiropas līmenī. Jo smagāks tās būs, jo vairāk laika būs jādod finanšu sektoram. Ja mēs eh, izvēlēsimies eh, tādu atvieglinātu sistēmu, tad eh, turpretī mēs varētu prasīt ātrāku stāšanos spēkā un īstenošanu Un to ņemot vērā, gribu vēlreiz atgādināt, lai dzīvo loģika un saskaņotība šajā jomā, kā jau Gozes kungs norādīja. Paldies! No, Tev, kungs, tālāk, lūdzu. Paldies! Priekšsēdētāji! Es kādreiz viņam vēlos apsveikt referentu un arī ēnu referents par paveikto darbu. Es no savas puses gribēju pateikt trīs lietas. Pirmkārt, mēs jau iepriekš arī runājam par to, tātad vai tā ir un paliek tā kā apdrošināšanas sistēma. Nu, es domāju, ka mums ir jāskatās šo jautājumu uh, savādāk. Uh, vai tiešām ir jānodrošina, kā apdrošināšanas sistēma ir alternatīva līdzinējai investīciju garantiju un kompensāciju schēmai. Šobrīd mēs nevaram īsti būt pārliecināti par to, ko uz to reaģējas apdrošināšanas sektors, vai viņi vispār grib uzņemties šādu veidu saistības. Tāpēc tikai pamatot man būtu arī norādīt, ka pilnībā noguldījumu apjomu garantēšana ir neiespējama. Tas vienkārši nepakļaus tirgus noteikumiem. Turklāt tad eh, nosaktās summas apjoms, jeb garantiju apmērs Eiropā. Ņemot vērā arī dažādu veidu eh, bankrotu gadījumus, dažādas uzņēmumu bankrotus, garantiju apjomi ir diezgan labi strādājuši. Tas ir darbojies apmierinoši. Ja mēs palielinam um, tā apmērus, kā to ierosina arī Hokmārks un Kamals, nu tad mēs uh, nonākam, nu, ne, tas nav vajadzīgs. Galu galā šī brīža sistēma darbojas ļoti labi. Tālāk, ex ante līmeņi, manuprāt, te komisija šau pārstrīpu. Tāpēc mums ir jāpatur prātā katru reizi. Arī tieši tas, ko teica Lulings kundze. Kā, protams, mēs visu varam pieskaņot eksantē 0,1% vai arī skatot alternatīvo variantu, kas ļautu dalībvalstīm pašām noteikt savus uh, finansējumu, jeb garantiju apmē, apjomu līmeņus, īpaši ņemot vērā atsevišķās situācijas un to īpatnības dalībvalstīs. Manuprāt, mums ir jānodrošina ilgāks pārējais periods visām tām valstīm, kuras sistēmas šobrīd ir balstāts uz exposed sistēmu. Un tas nozīmē, ka viņi varētu rēķināties ar desmit gadu pārējais periodu. Par aptvērumu es piekrītu Berēškundzei. Es uzskatu, ka mm, aptvērums ir jāieformulē tādā veidā, kā to ir viņi ierosināja, ka jāietver arī visi tie zaudējumi, kurus rāda, visi tie instrumentu, e, kurus līdz šim nosaka dalībvalstis. Un tātad vēl no savas puses gribu katrā ziņā arī vēl paust savu gatavību arī šo sadām diskutēt tālāk. Paldies! Pēc tam mēs esam arī izsmēluši runātāju sarakstu. Referenta Oli, vai jūs vēlaties kaut kādā veidā vēl rēģēt? Nē, tad, ā, vai uzklausīsim komisiju? Komisija, lūdzu. Paldies, priekšsādātā, pavisam īsi. Es gribu tikai norādīt piecas lietas. Pirmkārt, par apvērumu. Komisija jautājumu šo uzskata, ka jāskata iespējami plaši. Komisija atrāsiņās arī at, atstās spēkā jucits pieci priekšlikumu, bet katrā ziņā mēs nevaram tagad arī atlikt jautājumu par kompensāciju apjomiem, jo arī sekos tulīt jauni priekšlikumi, kas nosacīs arī noguldījums un, un pakārtotos uh, kārtību. Un tas sekos visu trīs. Tālāk par ex ante mēķa līmeņi. Nu, komisija balstoties visiem tiem datiem, kurus mēs esam saņēmuši, atzīst, ka šie dati ir līdz šim neapmierinoši, tie nav pilnīgi a, a, visaptaroši. Un līdz ar to mēs skatāmies, kā mēs varētu vienkāršot šīs sistēmas un samazināt kopējās izmaksas šī ex a, a, sistēmai. Bet mēs, kad esam ieviešam šo vai vēlamies ieviest ex ante sistēmu, lai tā būtu harmonizēta vienot sistēma, arī jaunajām noguldījumu schēmām, un tieši tāpēc mēs uzskatām, ka būtu tas tā jāskato, un šis samazinājums uh, nebūtu pārāk liels. Tālāk par apdrošināšanas sistēmu. Nu, kā jau iepriekš tas izskanēja, mēs uzskatām, ka tas nozīmētu pilnīgi mainīt, kardināli mainīt kompensāciju sistēmas darbību, kārtību. Februārī, kad komisijas uh, dienesti sagatavoja neoficiālo dokumentu, kas tika ja nodots arī padomēji un parlamentam, referentam, arī tajā mēs jau iekļām atsevišķus elements no apdrošināšanas kompānijām, lai izvairītos no tā fakta, ka liela naudas daļa tiek piešķirta schēmām, bet nav skaidrs process, kā tas īsti iekļās kopējā ekonomikā, un tad šī nav vienkārši stāv. Un līdz ar to mēs gribētu iekļaut dažus apdrošināšanas elementus, bet vienlaikus tomēr norādam, ka pilnīga pārnese uz apdrošināšanas sektoru, un tas nav tik vienkārši, un tas vēl pieprasa papildus analīzi un ietekmes novērtējumu. Bet tā kā komisija nav nākus klāt šādu priekšlikumu, tad komisija arī nevar veikt ietekmes novērtējumu. Tālāk par investoru iekļaušanu. Nu, kā jūs zinat, MIFID pārskats, mm, komisija to nāks klajā pirms vasaras pārtraukuma, un Iespējams, mēs arī varētu izskatīt, ka daži no investoriem, kuri tiek uh, uzskatīti par profesionāliem investoriem, katrā ziņā varu tikt svītrot no šī saraksta. Tagad komisijas sagatavotā priekšlikumā viss, ko mēs piedāvājam, ir vērsts, lai mēs saskaņotu apvērumu, kas ir tātad MIFID direktīvā un kas ir domāts ar šo profesionālo investoru. Uh, Līdz ar to mēs katrā ziņā šo jautājumu nesteigsim sakārtot pirms nesam pārskatījuši MIFID. Un visbeidzot, jau iepriekš pārskatot arī uh, atmaksu, uh, piedošanu šo slikto, jeb maldīgo konsultēšanu, jeb sliktiem padomiem, nu mēs skatāmies, kāds iekļaus kopējā finanšu tirgus struktūrā. Komisija tagad ir nāks klāt tādu priekšlikumu, kas tomēr ļauj paturēt šādu arī mehānismu. Uh, Bet ņemot vērā, ka tirgi, protams, ir ārkārtīgi atšķirīgi dažādās dalībvalstīs, tas varētu arī radīt papildus izmaksas dalībvalstīs, kas nebūtu pieņemams Eiropas saimnības līmenī un kas nebūtu jāskārto Eiropas līmenī. Paldies! Labi, paldies, paldies jums! Ole! Un pervenč! Nu, es nevaru vienkārši pretoties kārdinājumam. Sanāk, ka sanāk, ka būs svarīgāk izveidot šādu mehānismu, kas nebūtu dārgs, nevis patiesu aizsardzību, kas tad aizsargātu patērētājs pret sliktiem padomiem, sliktām konsultācijām, kas vienkārši personām, klientiem piedāvā sliktus produktus, sniedz sliktu konsultāciju. Tas pilnīgi nepieņemam. Ole. Paldies visiem kolēģiem. jā, mums ir daži jautājumi, kas tiešām ir jāskatās, un kur mums arī vajadzēs arī precizēt. Principā, protams, man nekas nav pret to, ka mēs iekļautu arī jucits šajā direktīvā. Nemaz, es to neiebilstu. Vienlaikus to mēs zinu, ka man pieejama informācija un iespējams, ka tams, protams, nav jums dažiem nešķiet būtiski, bet šobrīd nav nevienas valsts, kas tiešām to vēlētos. Neviena valsts to nevēlas. Valstis norāda, ka tas būtu pareizāk um, jautājumu izskatīt atsevišķi kā jucits um, normatīvu. Mans arguments gan ir tāds, nu, varbūt nepārliecinoši, un es to arī negribu tā uzreiz virzīt tālāk, bet uh, jautājums par to, ka tas maksātu 27 miljardus eiro, nu, tas man šķiet milzīga summa. Un tā es uzklausu arī komisiju, kas saka, ka tas nav svarīgi, tas nav uh, svarīgi, jo to nāk šajā sliktie puiši, nu, varbūt labie puiši, nu, kas to zina. Nu, kādā ziņā pat nozare nāk klājā šādu priekšlikumu. Nu, labi, labi, tas tikai bija tā pa jokam bet es zinu, ka komisija un komisārs pats ir ļoti nopietni interesēts un grib panākt reālu atrisinājumu šajā jautājumā. Es esmu ar viņu ticies. Un, manuprāt, jā, skaidrs, ka viņam ir ļoti nopietni iemesli. Un viņš vēlas, lai mēs viņu atbalstām. Bet, nu, gan viņš, gan no komisija, nu, no manas puses tomēr, tad viņi ir arī atbildīgi, viņam jāsniedz arī konkrēts atbildes par šiem izmaksām jo es jau vairākas reizes esmu to uzsvēris. Es neuzskatu, ka būtu jēgpilni sagatavot jaunu likumdošanu, jaunas priekšlikumus, vienlaikus nezinot neko, kā īsti tas darbosies tirgū. Un komisārs tagad man to ir apliecinājis, un arī e, to varat arī citu apliecināt, ka komisija zināmā mērā, protams, mēģina kaut kad izvērot šādu ietverošo pētījumu par dažādu veidu pētījumiem, 20 vai cik tur pētījumiem, par to, kā tie varētu ietekmēt arī finanšu tirgus. Un šī sektora finansēšanu. Un tā kā mm, ja mēs to pagaidām, tad arī noskaidām vispirms balsojumu, nu mans nerada problēmas. Tālāk par apdrošināšanas schēmu. Es jau iepriekš norādīju, jā, varam šim jautājumam pievērsties, bet jāatzīst, piedod, uh, kā? Tas taču ir pilnīgi kaut kas jauns, tā ir pilnīgi jauna sistēma un jauna ideja, un vienlaikus pasakot, ka tieši tā mums jārīkojas, nu, piedošana, bet, kundze, mēs tā nevaram darīt. Protams, ka mēs varam darīt visu iespējamo, lai veidot tādu likumdošanu, ko visi varētu arī saprast un pieņemt, un kas būtu reāli īstenojama likumdošana. Tie ir tie principi, kas vienmēr jāaptur prātā. Un šādu priekšlikumu mēs īsti, nu, tas ļoti sarežģīti to īstenot. Tieši tāpēc mums būtu vairāk jāveic pētījumi un jāskatās reāli, kāds varētu darboties. Par sliktu konsultācijām, jeb sliktiem padomiem. Nu, mans nepārliecina. Protams, ja mums ir bijušas tādas problēmas, kur investori, piemēram, mēs, arī uzņem zinām atbildību. Nu, es nedomāju, ka mums vajadzētu tagad ievies šādu normu. Jūs tiešām godājat? Ka mums vajadzētu tagad ieviest arī Britu sistēmu Eiropā kopumā? Nu, es, es tā negribīgi tādu priekšlikumu uzklausu. dažādi veidi vienības, tas, ko jūs piedāvājat, nu, manuprāt, tas jau, cik man zināms, ir iekļauts MIFID sistēmā. Līdz ar to, nu, labi, paskatīsimies. Manuprāt, atbildēju uz Alpas kunga jautājumiem. Tāpat arī Bereškundas jautājumiem, tātad Kamalkungs. Nu, tātad, ja es būtu tiesnesis, bet es, es neesmu tiesnesis, tad es to būtu ne tikai dzeltenokartīti, bet sarkanokartīti. Jo jūs pateicāt, ka es esmu sociālists. Nu, es jau neesmu pret sociālistiem kolēģiem, bet tas jau nav nekāds baigais apvainojums. Uh, kur nevajadzētu varbūt tad vērst un izskatīt vēl priekšpiedošanu, bi biroju jau līmenī. Tas arī bija joks, starp citu. Caurskatāmība. Nu, tas ir apsveicam. Nu, tas, ka jūs gribat iekop, apkopot vairāk datus, tas ir apsveicam. Nu, un tālāk arī skatoties apdrošināšanas schēmu, tas viss tikai apsveicam, tas ir viss jēgpilni, bet, nu, ar to nepietiek atbildot Svenam par labēšanu. Labēšana. Vai tas slikts kaut kas? Jo viss taču kliedz, labēšana ir slikta. Man tikpat labi arī labē dažādas valdības. Kā Gosses arī kungs norādīja. Ja īstenībā tie ir labi priekšlikumi, nu tad kāpēc tos neiekļaut? vai tad mums vienmēr tikai jādomā par to, ka mēs esam izmanto tikai savus resursus, savus ekspertus, kas tā kā ražo labas idejas? Nu, tas man nemaz tā nešķiet tā labākais priekšlikums, un nemaz, manuprāt, nebūtu veids, kā veidot iespējami labāko likumdošanu Eiropā. Un vēl, kolēģi, e, ļoti labi, ka jūs piekrītat man, nevis Kamalkungam, Gozēs kungs. Nu jā, es jau divas lietas pieminēju, un Lulings kundze. Es atbalstu īstenībā pilnīgu harmonizāciju. Manuprāt, tieši tas ir risinājums. Īpaši attiecībā šādā veida patērētu aizsardzības jautājumā. Es tiešām to atbalstu. Un Fejo kungs arī jau viņa komentārus arī atbal, jau zinām mērā komentēja iepriekš. Un komisijai, paldies, jā, paldies. Manuprāt, tas arī palīdzēja saprast dažas lietas. Tātad nobeigumā. Es redzu, ka mums īstenībā veidojas daži kompromisa grozījumi. Un trīs pavisam dabūsit. Un arī varēsiet tos izskatīt. Mūsu mērķis, mans mērķis ir panākt, lai visi tos atbalstītu, vai gandrīz visi tos atbalstītu. Bet, protams, Jucits un 100 tūkstošu līmenis eiro, nu tas ir tiešām grūti visu iekļaut vienā instrumentu kastē. Un kāpēc es tik ļoti tad pie, uh, uzstāju 100 tūkstošiem? Nu, es domāju, ka mēs nedrīkstam samazināt aizsardzības līmeni. Vienkārši tāpēc. Un tas veidzē, protams, jautājums padomē. Bet, nu, jā, jāpaskatās, vai tas viss arī ir atbilstīgi. Un pat jūtas, es jau par to komentēju. Bet, nu, galu galā, godāti draugi, kolēģi, mēs galu galā panāksim ļoti labu priekšlikumu, un tas būs daļēji liberāls priekšlikums. Paldies! Paldies, mēs tā kā drusku esam pārstrādājuši, bet, nu, acīm redzot, tas ir attaisnojumi. Nē, esmu pārliecināta, ka visi šie joki, kas šeit izskan zālē, to visu varēs saprast arī tie, kas seko tātad tiešsaist režīmā mūsu sanāksmei. Balsojums notiks teorētiski 13. aprīlī un plenāra sēdē jūnijā. Pašlaik tāds ir paredzētais laika grafiks. Paldies! Tālāk mēs pāriem pie šodienas pēdējā darbkārtības jautājuma, un proti ekonomikas politikas uzraudzības uh, pakotnes izskatīšana. Šeit tā tad ir seši uh, atsevišķi tā tad uh, ziņojumi, un es zinu, ka referenti jau ir diskutējuši savā starpā, tad šī ir pirmā iespēja mums visiem apspriest grozījumus, un es ļoti labi saprotu, ka esam. Um, iekavējuši, bet es gribu, lai visiem, kas eh, ir iesnieguši grozījumu, būtu iespējas izteikties, un tādēļ es lūgtu referentiem izteikties pēc iespējas īsi un nepārsniegt piecas minūtes. Tātad, Korīna, vai sāksim ar tevi? Jā, paldies. Is, uh... Please cut me off in five minutes. Tātad lūdzu vienkārši uh, izslēdziet manu mikrofonu, man, kad beidzas 5 minūtes. Man ir 559 grozījumi, un es, protams, sapra, saprotu, ka man jāatbild tik daudziem kolēģiem, bet es gribētu sacīt, ka es jau šobrīd augstu vērtēju sadarbību ar kolēģiem. Protams, arī par uh, sadarbību ar ēnu referentiem Tāpēc lūdzu uh, runājiet ar mani individuāli, es vēlos būt atklāta šajā dialogā arī ārpus šīm sanāksmēm. Jāsaka, ka, ka šis ir tāds līdzsvarojošs eh, likumdošanas akts, kas uh, būtībā ir saņēmis lielu atbalstu parlamentā, taču es esmu apņēmības pilna veikt eh, pozitīvu ieguldījumu un cerams, ka mēs to visu varēsim panākt. Nu, tas varbūt būs sarežģītāk ar uzraudzības pakotni, jo jautājumi, kas šeit tiek skatīti, prasa ne tikai spēcīgāku koordināciju Eiropā un spēcīgāku lomu komisijai, bet Tas ir saistīts arī ar dažādu politisko grupu sarunām šajā parlamentā, kam varbūt ir atšķirīgi viedokļi par to vai citu aspektu šajā pakotnē attiecībā uz manu ziņojumu. Mm, tā tad šeit nav runa tikai par stabilitātes izaugsmas paktu, bet tas, lūk, ir arī tāds stabilizējošs un līdzsvarojošs likumdošanas akts, jo šeit ir šis 3 un 60% parādu kritērijs, kas ir iekļauts Un uh, no vienas puslūk ir grozījumi, kas piedāvā tomēr iet virs šiem 3%, lai atstātu zināmu, zināms manevrēšanas iespējas ar augstākām uh, ambīcijām var būt. Mans mērķis ir eh, koncentrēties uz uh, fiskālo ilgspējību kā priekšnoteikumu izaugsmai, kur mēs atļaujam zināmas manevrēšanas iespējas iespējas, kas ilgtermiņā varētu pozitīvi ietekmēt budžetus. Un tieši tā mēs varam atbalstīt mērķus izaugsmē un nodarbinātībai Eiropas Savienībā, kas attiecas uz piesardzīgu a, politikas veidošanu, a, fiskālās politikas veidošanu. Es piedāvātu neitrālāku. A, tādu varbūt e, formulējumu, atsaucoties šo te līdzsvaru, jo mēs, e, es cenšos iestrādāt arī virkni grozījumu, kur ir ņemts e, vērā cikliskums un struktūrālais līdzsvars, kas attiecas īst, vidējā termiņa budžeta mērķiem. Es vēlētos pasvītrot tos grozījumus, ko ir iesniedzis Bulman kungs un citi. Really This... Bet šeit mums patiešām ir zināmas grūtības ar mērķu noteikšanu. Kā es lasu šos grozījumus, šķiet, ka te tiek ieviest tāds uh, zelta likums, uh, par ko jau bija runa Māstrikts līgumā, kad tas tika pieņemts, un tajā laikā uh, šāds priekšlikums tika noraidīts. Tas nozīmē, ka jūs ļaujat dalību valstīm noteikti papildus investīciju mērķus, kas pārsniedz 3%. Un šeit mēs varbūt varam pat apdraudēt uztici, uzticību finanšu tirgiem. Uh, Eiropas centrālā banka ļoti skaidri vakar izteicās par šo lietu un teica, ka tas ir bīstami. Bet es gribu apspriesties ar kolēģiem no citām grupām par to, kā mēs varam nodrošināt tādu stingrāku apņēmību un nodrošināt to, ka mēs izpildīsim vai sasniegsim 20. gada stratēģijas mērķus, lielā, panāksim lielāku sociālo uh, kohēziju un sociālo uh, iekļaušanu stiprinās. Nodarbinātības rādītājus. Tātad, principā, tas eh, šajā direktīvā jau ir, eh, zinām, atsauce uz to un atkāpe, un eh, es gribētu to parādīt skaidrāk un uzsvērt skaidrāk, lai vismaz daļēji apmierinātu to kolēģi interesi, kas iesniedza šos grozījumus. Nu, ielūk, jau ir piecas minūtes. Tālāk semestrs, nacionālais reforma plāns, arī tas būtu šeit priekšlikumā jāiekļauj daudz tādā izteiktākā veidā, lai mums būtu tāda visaptverošāka kopējā pieeja. Es vēlējos arī runāt par arī kvalificētā vairākumu balsojumu eh, un lai iekļautu kolēģu vēlmes kas vēlas uzsvērt eh, šo te izdevumu daļus tekstu. Es šeit piedāvāju pozitīvu uh, budžeta reformu, uh, labojumus, un vairāk, diemžēl, man nav laika paskaidrot. Nu, var jau būt beigās atliks laiks, taču pacentīsimies izdarīt visu, kas ir iespējams tādēļ. Tālāk došu vārdu Diego. Obrigado. Muito obrigado, Sharon. Paldies, priekšsādātāji! Runājot par manu ziņojumu. kur uh, ir uh, aplūkota korekcija procedūra stabilitātes un izaugsmas paktā. Jāsaka, ka 300, uh, uh, vairāk kā 300 grozījumi ir iesniegts saistībā ar manu ziņojumu. Es varētu ierosināt vismaz 15 gro kompromisa grozījums. Un tāpat būtu grozījumi arī apsvērumos. Ir pieci punkti, kas ir viss tādi delikātākie un viss sarežģītākie, un es šos jautājumus minēšu pirmām kārtām. Pirmām kārtām šī parāda samazināšanas gaita vai ātrums un kvantitatīvā izteiksmē par cik parāds tiek saru, samazināts, jo ir ārkārtīgi atšķirīgi priekšlikumi. Alde grupas kolēģi domā, ka mums nevajadzētu nevis 20, bet 10 daļu šim samazinājumam, un viņi nevēlas, lai tas notiktu 13 gadu laikā, bet 2 gadu laikā. Un otrām kārtām mums ir kolēģi, piemēram, sociālistu grupā, kuri vēlas lai būtu 20 gadu samazinājumi, 20% eh, samazinājums desmit gadu laikā. Jā, šie jaunie parādi tiek novirzīti uz valsts investīcijām, tāpat tika minēti arī citi elementi. Man ir priekšlikumi, kas ierosina tādu kā vidējo samazinājumu, un tas ir viens no jautājumiem, kurā, cik vien iespējams, es centīšos rast kompromisu, bet uh, iespējams, ka mums nāksies izmantot demokrātisku risinājumu un būs jābalso. Otrām kārtām. Procentuālā daļa. Un izņēmumi. Atkal šeit ir pieejas, kas atbalsta zemu uh, šo procentuālo daļu 0,03% un atkal līdz uh, otrai galējībai. 0,4% kā griesti. Un pat tik tālu kā 1% uh, ārkārtas apstākļos. Un vēl viens punkts. Deficīta samazinājuma ikgadējā summa vai apjoms. Tad, kad darbojas pārmērīga deficīta procedūra. Komisija ierosināja 0,5% minimumu, bet kolēģi e, ir ierosinājuši citas alternatīvas, teiksim, 1% samazinājumu. Citi kolēģi ir ierosinājuši 0,2% samazinājumu. Visas šīs diskusijas par konkrētiem cipariem, priekšsādātājs kundze, ir uh, sarežģītas, jo bieži vien tās ir ļoti nosacītas, un uh, mēs neesam droši, kādā procesā viņi ir nonākuši pie šādiem cipariem, un man, protams, ir tāpēc grūti ierosināt tādu visaptvarošu kompromisu. Ceturtā tēma vai jautājuma loks, kur uh, kolēģu viedokļi ir ārkārtīgi atšķirīgi grozījumos. Uh, faktori, kas jāiekļauj komisijas ziņojumā, uzsākot uh, pārmērīga deficīta procedūru. Un vai var būt kādi izņēmumi, piemēram, valsts investīcijas un uh, valsts investīciju kvalitāti. Tātad būtu jāizstrādā šais faktoros. Ir diezgan liela vienprātība šajā diskusijā attiecībā, piemēram, uz kopienas metodas izmantošanu, un noslēgumā gribētu vēl divus komentārus izteikt. Pirmām kārtām. Mēs cenšamies iestrādāt arī konkurētspējas pakotni un stratēģiju 2020. Tad ņemšu šos mērķus vērā un mums ir jālēm par to, vai mēs pieturēsimies pie septembrī iesniegtiem priekšlikumiem, vai būsim ambiciozāki un pakotnē iekļausim arī vairākas lietas, par kurām runā pilsoņi. Protams, par to mēs varam runāt kaut kad vēlāk. Paldies, saka priekšsēdētāja, un tagad vārds Elīsē Ferērai. very much. I'll, I'll speak in English for... Paldies, es runāšu angļu valodā, lai varētu izteikties ātrāk. Es arī runāšu par uh, visām piecām tēmām, domāju, ka par makroekonomisko nelīdzsvaru. Pirmā tēma vai jautājuma lokas ir nepieciešamība noskaidrot, kas ir nelīdzsvarotība, un esmu gatava nākt klajā ar kompromisu, kas varētu tuvoties tam, ko ir ierosinājuši vairāk kolēģi, jo es domāju, ka viņiem principā ir taisnība. Mana otra tēma vai jautājuma loks ir uh, makroniskās nelīdzsvarotības un indikātori kā tādi. Ir uh, vairāki kolēģi, Eh, kas parlamentā neko nevēlētos teikt šai sakarībā. Bet uh, vairāk no šiem mainīgiem lielumiem, kurus vajadzētu vai varētu iekļaut uh, šajā indikātoru kopumā, tie ir pārunāti, atrunāti starpvaldību nol nolīgumā, un tie tiks iekļauti konkurētspējas paktā. Domāju, ka kopienas metodas ietvaros šos elementus vajadzētu iekļaut, un tas arī ir darba pamats. Es sapratu no Trišē kunga un arī no komisijas, ka būtu loģiski, ja mēs strādātu pie šiem jautājumiem šīs pakotnes ietvaros. Un šai sakarībā mēs varētu, es domāju, iekļaut vairākus elementus, kas nedaudz uh, paplašina šo nominālo izpratni par situāciju dažādās valstīs. Trešais komentārs par uh, indikatoriem. Te, manuprāt, mums jānodrošina, lai būtu nepieciešamais līdzsvars starp tiem kolēģiem, kas izteica ierosinājumu iekļaut lielu indikātoru skaitu, kas attiektos uz visdažādākajiem jautājumiem, un no otras puses ideja iekļaut uh, tādu viegli pārskatām indikātoru kopumu, bet neskatoties uz to varbūt nelielo skaitu, teiksim 10-12 indikātori tie būtu, uh, tomēr tie būtu pietiekami plaši, lai aizvirzītos no īstermiņa nominālas konverģences. Es strādāju pie kompromisiem, kas, eh, es ceru, būs pieņemami un apkopos nepieciešamo indikātoru kopumu Bet tāpat laikā, lai šie rādītāji būtu pietiekami plaši un lai ņemtu vērā reālu ekonomisko situāciju, nodarbinātības uh, uh, aspektus, konkurētspēju un uh, lai tādējādi tiktu sapr, stiprinātu izpratne par dažādu valstu situāciju. Ceturtais jautājuma loks ir šī rādītāja kopsavilkuma loma Un mēs pamazām virzamies uz izpratni, ka šis rādītāju kopsavilkums jāizprot kā rādītāju kopums, kas prasa dziļāku analīzi komisijā un centrālajā bankā, lai veiktu pārunas ar attiecīgo valsti par ieteikumiem un izmaiņu pakotni, uh, kādu valstī vajadzētu realizēt. Šī izpratne par rādītāju klopsavilkumu nav tāds automātisks mehānisms jau iepriekš nospraustiem risinājumiem. Manuprāt, tas saistās ar to, ko komisija šorīt stāstīja. Šorīt notikušā sanāksmē tur tika aprakstīts šis jaunais rādītāja kopums un jaunā makroekonomiskā nelīdzsvarotības dimensija, kā ļoti komplekss, delikāts un uh, detalizēts uh, analīz, analīzes kopums. ko ir daudz uh, grūtāk veikt, bet kas dod labāku izpratni par nomināliem rādītājiem. Šai sakarībā, manuprāt, simetrija. Simetrijas jautājums ir jāplūko kaut gan. Tas tiks eh, citādāk in interpretēts, ja ir eh, budžeta pārpalikums vai de deficīts. Un visbeidzot, es gribētu, ņemot vērā, protams, eh, visa šī jautājuma sarežģītību, Un ņemot vērā to, ka mēs visi mācāmies saprast un interpretēt un izteikt ieteikumus, tātad šai sakarībā es vēlētos aicināt nevirzīties uz ļoti spēcīgām sankcijām. Es domāju, ka būtu labāk, ja būtu simboliski soda maksājumi. Es atbalstu komisijas pozīciju. Mēs esam ļoti cieši strādājuši, es un uh, Karls Sāgluns, kurš atbildīgs par sankciju sadaļu, bet nedomāju, ka mums tik sarežģītā jautājumā kā šis, kur ir zināmas grūtības arī no komisijas puses, izteikt tādas stingras rekomendācijas attiecībā uz darba tirgu, pētniecību un attīstību, sodiem domāju, ka jābūt ļoti uzmanīgiem un nevajadzētu pārkāpt šos saprātīgos uh, limitus sodu uzlikšanā un uh, mehānisma automātiskumā. Domāju, ka vajadzētu dot laiku, raudzīties, kā tas viss darbojas, un uh, tāpēc es būtu ļoti uzmanīga ar šo sankciju uzlikšanas mehānismu. Noslēgumā gribētu teikt, ka Es tiešām gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas ir devuši ieguldījumu šī ziņojuma tapšanā, un es uh, tiešām cītīgi strādāju, lai nodrošinātu atbilstošus kompromisus starp dažādiem kolēģu viedokļiem. Paldies! Tagad mēs pāriem pie Silvijas ziņojuma. Merci, Sharon. Um, dabūj... Paldies, paldies Šaron. Pirmkārt, pateicos visiem kolēģiem. Uh, arī manā ziņojumā ir 250 grozījumi. Tas ir liels kolektīvs darbs, un uh, jums jāsaprot, ka kāds ir konteksts, kādā mēs strādājam. Šis konteksts mainās. Notiek Eiropadomas, Eirozonas sanāksmes pavisam īsi. Šis ir teksts, kurā ir runāts par soda tiesībām, soda sankcijas. Tas nav īpaši seksīgi. Un šai ziņā Es domāju, ka kopienas metoda ir atbilstoša, un komisija šai ziņā nāk klajā ar eh, diezgan līdzsvarotu priekšlikumu, jo, kā jau kolēģi teica, eh, ir eh, grozījumi, kuros kolēģi ir daudz maksimālāki vai, un nosaka, teiksim, vai pārāk liels ierobežojums. Un es, principā, šai ziņā piekrītu komisijas ierosinātiem. Ir tādi radoši darba elementi, pateicos Lambēra kungam, Viņa ideja man ļoti patīk. Man ir tāda sajūta, ka visiem referentiem ir jāveic izvēle. Vai mēs gribam šo darbu paveikt līdz vasarai, kā padomu to vēlas, ņemot vērā to, ka ir pakotne, par kuru ir notiks vienošanās, un, manuprāt, ir diezgan grūti to visu tā izdarīt. Es nezinu, vai mēs varēsim panākt vidējā laika termiņā uh, tādu apmierinošu soda sankciju sistēmu. Mums ir diezgan, varbūt, rudimentāras uh, soda sankcijas sākumā, un mēs tikai varam cerēt, ka Korīnas darbs uh, par preventīvo darbu un Elīs darbs uh, ļaus mums izvairīties no sankcijām, bet. Ja mēs nonākam pie sankcijām, tad tā ir sistēma, jāsaka, šobrīd ir ļoti rudimentāra un, kā es teicu, īpaši pievilcīga tā nav. Vēl viens aspekts ir eiro obligācijas Es vēl neesmu izdalījis kompromisu grozījums, jo pagājušā nedēļā mums bija seminārs, uh, kur piedalījās uh, Vaitskarkungs un uh, tika runāts par šīm zilajām un tā teikt sarkanajām obligācijām, un es pateicos kolēģiem, kas piedalījās. Domāju, ka šo ekonomiķu viedokli varētu rezumēt. Un es, starp citu, pateicos arī sekretariātam par uh, veikto darbu, par ekspertu iesaistīšanu šajā jautājumā. Ir tāda relatīva konverģence attiecībā uz ekonomiskā noderīguma raksturu radīt instrumentu, kas eh, respektē tirgus disciplīnu, bet tāpat laikā ļauj eh, uzlabot likviditātes situāciju un pastāv arī vienprātība par juridiskajiem šķēršļiem. Tātad mums ir diezgan klasiska dilēma starp vēlamo un iespējamo. Es esmu runājis ar vairākiem kolēģiem no, piemēram, Ziemeļvalstīm, kas notiek uh, Somijā un citur, un uh, es respektēju šu, šīs politiski sarežģītās diskusijas. Tāpat laikā es gribētu turpināt un gribētu ekonu komiteju aicināt atbalstīt šo ideju. Uh, vismaz vienu iemeslu pēc. Domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai katrs no mums, un tas attiecas uz katru tekstu, lai katrs uh, tik tiešām rīkotos uh, kā eirodeputāts, un mēs visi kopā ir jāuzklausa savus elektorāts, ir eh, jāsaprot arī citu šķēršļus un grūtības. Es domāju, ka mums vajadzētu censties uh, mazināt šo eh, šķirtni dienvidi ziemeļi, kas šobrīd ļoti lielā mērā pastāv Eiropā. Es gribētu, lai mēs varētu nākt klajā, varbūt jā, arī komisija varētu vēl pārskatīt šo jautājumu, bet mums Kā es to trišēkungam arī teicu vakar, mēs nevaram atteikties no lietām, tāpēc, ka mums nav kaut kas iespējams. Domāju, ka ir jāturpina uh, šis darbs, tātad skatoties uz to, kas ir iespējams, kas ir uh, vēlams, un uh, es gribu pateikties ēnu referentiem, kas ir daudz strādājuši. Es uzklausu visus arī manā valstī ne visi ir pār šo risinājumu, bet es domāju, ka mums ir jāietver kaut kāda vidustermiņa elements šajā a, pakotnē. Tātad tas, kas būtu tūliņ vēlams un darāms. Es gribētu pateikties sekretariātam un kolēģiem, jo mēs a, strādājam ļoti pozitīvā gaisotnē un a, darbs tāpat laikā ir objektīvi ārkārtīgi sarežģīts. Paldies! Thank you very much. Under five minutes. That's... Paldies! Un jūs nemaz neiztērējāt 5 minūtes, un tiešām ideāli, īpaši skatoties arī uz skaisto gaismu, kas krīt no logiem. Nākamais runātājs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es arī mēģināšu izteikties īsāk kā 5 minūtes. Man bija iesniegā 200 grozījumu, kuri man lielākoties arī patīk. Lielākā daļa no tiem ir ļoti, gandrīz viss ir ļoti konstruktīvi. Un tas tiešām arī, zinām, arī uzlabos un precizēs šo kopējo makroekonomikas pārvaldību, par ko mēs šodien runājam arī Ferēras kundze. Uh, Tātad pirmais jautājums, kam vēlos pievērst jūsu uzmanību, ir sodi un soda noteiktais līmenis. Un tad galvenais jautājums, protams, kā var noteikt sodus. Tas ir ļoti aktīvs un aktuāls jautājums daudziem kolēģiem. Un tā kā ja ir īpaši iespēja, kur kāds saka 0,2, 0,3, ka var kaut kas starpā, nu, tā kā ir jautājums par to, kā tad mēs īsti varam tirgoties. Nu, es nezinu, vai tāda tirgošanās būtu vislabākais. Mums vajadzētu arī noteikti tiešām skatīties arī, ko komisija piedāvā un kāds varētu būt vislabākais veids, kā to risināt. Lai tas nav vienkārši tāds tirgošanās objekts, bet tiešām reāls risinājums. Un mums ir jāskatās, kā varētu būt tiešām vienot izpratne. Tad ir lielais jautājums par lēmumu pieņemšanu un attiecībā uz sodiem. Un Daudz, kas, protams, arī vēl arī sasauc ar citiem ziņojumiem, kas pieprasa arī kvalificētu vairākumu. Un kvalificētā vairākuma balsojums uzreiz rada juridiskās sekas, jo īstenībā padomē jau bieži vien nemaz nepatīk tādas lietas. Un tad ir daudzas radošas idejas, eh, kolēģi ierosinājumi, aicinot, ka komisija pieņem lēmums par sodiem nemaz neiesaistot padomi, kas īstenībā diezgan interesanti, bet nu tādi diezgan skarbi pasākumi. Vēl interesanta lieta, kas atklājas arī grozījumos, ir sodu piešķiršana. Vai mums vajadzētu nu, runāt par savu sodu naudas uzlikšanu konkrētai valstī? Nu, protams, cerībā, ka tas nekad nenotiek. Jautājums ir tad kādā veidā? Nu, šobrīd ir tā, ka vienota izpratne par to, ka tad. Uh, šī nauda, kas tiktu iekasēta, tiktu novirzīta uh, um, finanšu stabilitātes uh, instrumentam, jeb ilgsveigajam šim topošajam Eiropas uh, stabilitātes fondam. Un tāpēc mums ir jāskatās, protams, ir dažādi veidi izpratni, bet vislabākie argumenti ir proti, ka visi šie ekonomikas, arī ekofin izrunātie mehānismi ir vislabākais veids, kā to varētu tērēt nu, kādā ziņā tas ir, un no otrs puses arī nav labākais veids, kā mēs varam nodrošināt arī proporcionalitāti kopienām. Un tad sodi par datu uh, manipulēšanu, īpaši aktuāli dažām dalībvalstīm, kas to ir līdz šim darījušas, un līdz ar to ir skaidri vienot nostāja, ka tādas valstis ir jāsoda un jāpieprasa, lai valstis vienmēr sniedz pareizs un pilnīgu status. Lai gan, protams, jāskatās arī, kādā veidā valstis ir darījuši un datu manipulēšana ir notikusi. Un tas nevienmēr tik viegli izsakot tam. Cita papildus interesantas lietas. Kas ir ārkārtas ekonomikas apstākļi? Te varētu būt dažādi izpratni arī par to. Tāpat vislielais jautājums par nacionālo piedarību. Nu, tas viss arī jautājums iekļauts kopējā Eiropas parlamenta nostājā, un tas ir jāskatās, kā mēs to varam piemērot un arī izskatīt to parlamentā. Neskatoties tikai uz caurskatāmību, bet arī koplēmu procedūru. Tā kā mums te būs nozīmīgs jautājums. Un visbeidzot, ir jautājums arī par to, kā mēs nodrošinām, lai mēs saskaņot darbojamies. Jo bieži vien arī lielākā daļa no man likumdošanas teksta ir pilnīgi atkarīgs no citiem tekstiem, piemēram, ko Līza gatavo, un tāpat arī mums ir jāsaskaņo visi iespējamie teksti un nodrošināt, ka koplēmumu procedūra, likumdošanas pieņemšanas procedūra darbojas. Nu, tik daudz īsumā. Esmu pārliecināts, ka varēsim panākt vienotu izpratni. Un visbeidzot, ir ja daži arī, kas ierosināja vienkārši svītrot visu likumdošanas priekšlikumu. Es nezinu, vai mēs varēsim atrast kompromisu par šādu priekšlikumu, bet savādāk mēs noteikti atradīsim vienotu izpratni. Paldies! Paldies, Kārl! Un tāds vārds Vikijai. Paldies! kolēģi, ka jūs man iedavat mazāk nekā 200 grozījumus. Nu, kādā ziņā tie ir ļoti interesanti grozījumi. Es esmu arī jau izrādājis dažus kompromisus, kas ir nosūtīti ar ēnu referentiem, un tad droši vien būtu jānosūta ar visiem deputātiem. Grozījumi galvenokārt ir par grāmatvedības standartiem, par līdzsvaru starp eh, tiešām striktiem standārtu ieviešanu un naudas sodiem. Uh, Tāpat arī kompromiss sots par mm, mm dažreiz ziņošanu sagatavošanu, mēnešu ziņojumu sagatavotu, valsts ziņojumu sagatavošanu, Astrīda, Astrīda, kur ir izgājusi, nē, Astrīda, Astrīda. Lulings kundze. Jūs varētu varbūt paskaidrot, ko jūs īsti domājat ar savu grozījumu 125 kādā brīdī, tas būtu ļoti noderīgi. Un tālāk par prognozēm. Jautājums par to, kurš ir atbildīgs par prognozēm un kāds ir attiecības starp, uh, kāda ir tad uh, uh, dalībvalstu prognozes un arī komisijas pārskatu. Tā kā, nu, komisija, protams, ir interesanti, jo viņi bieži vien arī skat saiknes starp dažādu veidu ekonomikām dalā, um, dalībvalstīs. Un tā kā, kādā ziņā tas būtu jāatbalsta. Ļoti svarīgs arī jautājums ir par auditiem, un mēs esam iekļauši Eiro, e, centrālās bankas lomu Eirozonā. Un tāpat mēs arī esam norādījuši, ka ECOFIN vēlas, lai tiktu izveidot neatkarīgi iestādi, kuram ir tieši noteikšana ietekme arī gan par prognozēm, gan arī izstrādāt neatkarīgs noteikums. Interesanti, ka šī valoda ir pilnībā ir pārcelt Eiropas padomas teksts, un otrs puses ir atkal manu kolēģu priekšlikumu, kas vēlas, lai šie noteikumi būtu obligāti un saistoši. Nu, kādā ziņā mums ir jāskatās, kāds būs eh, savienojums un kāds kompromiss varētu rasties, saskaņot dažādu veidu arī ja eirozonas līmeņus. Tālāk vienprātība par to, ka ir jāizveido arī nacionālie fiskālie noteikumi, kas atbilst arī fiskālas un stabilitātes paktam. Tur atkal būs daudz, daudz, un tur jau ir daudz komentāru kopumā Šķiet, ka ir tāda vienprātība par to, ka mums jāizstrādā tā direktīva, kas reāli darbojas, kas uh, arī, kādā ziņā, stiprina izaugsmas paktu un stabilitātes izaugsmas paktu, un ka tas viss ir vērsts uz vienotu saskaņotu rīcību, uz ko mēs varam paļauties, un no nu, vienlaiks nodrošināt arī tādu neatkarīgu pārskatu. Un katrā ziņā īpaši mēs skatāmies, lai uzsvērtu uh, preventīvās darbības, lai visiem būtu skaidrs, ka nākotnē tāds krīzes neatkārtosies. Nu, tas tikai tāda plaks ideja. Vienlaiks gribu norādīt, ka arī šī direktīva par finanšu ietvaru nav par stabilitātes un izaugsmas paktu, bet uh, ir svarīgi, ka mēs šīs lietas tiešām nos, nosšķirām. Ir vairāki grozījumi, kas šķiet atsauc uz iepriekšējām debatēm, kas būs īstenībā par citu. Tas ir Korīnas dokumentu. Un tad ir vēl citi grozījumi, kas arī ir vēsti uz. Uh, valsts tēriņu kvalitāti un sodiem dalību valstīm. Tas īstenībā nav šīs direktīvas priekšlikums. Tas ir jautājums, kas iekļaus citajā šajā sešu priekšlikumu, sešu atsevišķo likumdošanas priekšlikumu kompetencijā. Līdz ar to es tos nepieņemu, jo tas nav jautājums par to, kas ir labi un slikti valsts tēriņu un tam līdzīgi. Tad šajā direktīvā šādi jautājumi nav iekļaujami. Paldies! Vēl tikai viens jautājums, tātad, ko ir uzdevis mans Ungāru kolēģijas, uh, eh, Ungārijas kolēģim par 135. grozījumu, bet izskatīsim tad divpusē varbūt to. Labi, nu ko, tagad ir garš runātājs saraksts, un es jums visu to paskaidrošu, bet es zinu, ka Hubneris kundze drīz būs ēt projām, viņa vienēnu referentiem, un tāpēc uzreiz Danutei došu vārdu tagad pirmajai, un tālāk arī pārējie runātāji. Paldies, priekšsēdētājs, varētu runāt par šo uh, rādītāju tātad tablo un, un citām lietām. Es saprotu, ka galvenokārt izstrādāt šos grozījumus, uh, šīs tablo, nu, katrā ziņā tur ir piedāvāti vairāki saraksts ar dažādu veidu rādītājiem, piemēram, arī skatoties uz komisijas priekšlikumiem ar atsevišķiem indikātoru sarakstu, kuru tad viņi noteiktu ar deleģētu aktu palīdzību. Bet, lūk, ja mēs norādām, mēs uzskatām, ka Tātad, ja mēs tam piekrītam, ka deleģēti akti tad nosaka šos indikātors un indikātors mēs neiekļaujam vairs pašā regulā. Lūk, tāda būtu šī pieeja. Un mēs arī tad līdz ar to varētu pievērst tam uzmanību. Tas man nopietni satrauc. Jo katru reizi, kad mēs skatāmies, protams, arī plašākos sociāla ekonomikas politiskos mēķus, tad tas ir uh, kalā ziņā arī nostiprināts arī 120. pantā līgumā par Eiropa, Eiropas Savienības līgumā. Un kādā ziņā tās lietas, par ko mēs skatām šodien, tas ir tieši arī vērsts uz saulaicīgu iekšējo un ārējo uh, līdzsvarotību atklāšanu un arī nosakot šos zaudējumus, ka, ko rada milzīgas uh, svārstības un nelīdzsvarotības. Un līdz ar to mums ir jāskatās reāli, kā to varam risināt. Tātad es uzskatu, ka tiešām ar deleģētu aktu palīdzību nevis ar pašu regulu. Un katrā ziņā tas, ko komisija arī paredz, un tad, kad, kad dalībās divreiz pēc kāds nav ievērojusi noteiktās gala termiņus. Uh, nu, nekas par īsti nav par to teikts, eh, kas notiek tās gadījumās, ja netiek ievērots pirmais gala termiņš. Un tāpēc es domāju, ka grozījumos mm, skaidri pateikts, ka eh, sanāk, ka pirmais, eh, pirmās gala termiņš vispār tā kā kļūst lieks, bezēdzīgs. Un tieši tāpēc mums būtu tomēr jāskatās arī par tām dalībvalstīm, kuras ir jau skaidri izdomājušas, ka viņas vispār neievēros pirmo gala termiņu. Um, ka tad uzreiz sanāk, ka viņiem vispār ir skaidrs, ka nekas nesakos, un tikai problēmas būs tad, ja otro gala termiņu neievēros. Es uzskatu, mums tomēr jāskatās, lai to arī īstenošanas procesu mēs tomēr padarītu efektīvāku. Un ka jau ir pirmās uh, termiņa neievērošana arī nozīmē kaut kāds disciplinārs sods. Jo vienkārši tad arī vairākas citas dalībvalsts varētu uzreiz izdomāt, ka viņi neievēro. Bet ja mēs tomēr arī ņemam vērā pirmo gala termiņu, tad arī katrā ziņā dalību valsts varētu arī eh, ņemt vērā un varu kāpināt arī sistēmas efektivitāti. Paldies priekšsēdētāji vēlreiz. Jā, paldies. Un tātad pirms tālāk dosim vārdu citiem runātājiem, gribu norādīt, ka AFCO vienprātīgi pieņēmusi balsojumu kompromisu tekstu par to, kas izrietēja no sarunām ar padomi un Eiropas Savienības padomis priekšsēdētāju par izmaiņām līgumā. Bet balsojums tātad būs rītdien, tātad trešdien. Es neesmu pazaudējis, tātad viss tas ir pareizi, jā. Ja? Tātad ir paredzēts īpaši šis balsojuma laiks. Un es, protams, tāds jums neiesunāšu par šī teksta saturu, tikai pateikšu, ka tad šis ir galējais teksta variants, un nekā tālāk grozījumi nav paredzēti, jo iesniegšanas termiņš jau bija vakardien. Tālāk, mūsu runātājs saraksts. Tā kā ļoti daudz pieteikušies, es tagad uzklausīsim vispirms ēnu referents pirms citiem deputātiem. Tas nozīmē, ka atsevišķi deputāti, kas saulaicīgi jau norādīja, kā piemēram Pervenš un Gunārs, nedaudz tad nu, vēlāk viņam dosim vārdu, jo viņi nav ēnu referenti, bet tā tad tagad. Woman, uh, Philippe Lamberts, uh, Mr. Karins, uh, Liam Wangok, uh, Jürgen Klute, Edward Sikluna. Edward, you, you you signalled, I think, Mr Dorfman, then, then Gunnar and Pavanche and Ola Ludvigsen. So anybody else? To... Nu, pārējiem visiem būs vienkārši, ā, vēl jāpasaka, Astrid. Man sarunāt jau tikšanās sešos, kur man arī jāuzstājas, bet es jums gribu sniegt informāciju, bet es nodošu informāciju Vikijai Fordai tad rakstveidā. Labi, paldies! Mēģināsim šo jautājumu atrisināt un tad uzklausām. Vispirms Udo. Jā, paldies, priekšstādātāji. Pirms uh, trešiekungs arī tiešām ņemt vērā to politisko slogu, kas ir tagad jānostiprina likumdošanas, gribētu noteikt. Es ļoti cienu Trišai kungu, kurš ir ārkārtīgi spējīgs pierādījis krīžu pārvarēšanas uh, spējās. Uh, Bet, ja viņš grib mums kā komiteja tagad pateikt, kā ir jāveido tālāk nākotnes uh, uh, noteiktās procentu likmes vai tam līdzīgas lietas, nu, katrā ziņā es gribētu skaidri pateikt, ka tā ir viņa atbildība un īstenībā gluži otrādā, kā tad, tad skatoties uz reālo iznākumu, ko mēs varam sagaidīt uh, Eiropas vēlēšanas nākotnē, ja mēs skatāmies un gribam pateikt, ka um, izaugsmas stabilitātes fakts ir bijis Trišēkunga nopelns. Nē, Vortman Kola un visi citi, tāpat kolēģis Gulā un visi pārējie, visiem vēlētēm būs jāizskaidro, ka īstenībā tā ir mūsu atbildība, un lūk, par to mēs arī tā cīnāmies. Otkārt, ja mēs tā skatāmies, kā mēs esam nokānākuši šādā situācijā, nu tad skaidrs, ka, un es ļoti nopietni tagad to gribu pateikt, vēlreiz, katrā ziņā svarīgu, bet neizslēdzot arī dalībvalstu bezatbildīgo mm, parādu uzņemšanos. Lūk, tā ir bijusi. E, un īpaši arī ņemot vērā sliktos finanšu uzraudzības noteikumus, tāpat arī banku darbību un īpaši par to, ka Eirozona visu laiku ir mēģinājusi panākt iespējamu labumu no ekonomikas procesiem un vienlaikus ir bijusi neiespējami mm, ekonomiski un sabiedrības vadā arī modernizēt šo sistēmu. Un tieši tāpēc tīri mums jāpanāk, kā mēs varam, protams, inteliģentā veidā to arī e, atbildēt, tātad piedāvāt inteliģentu risinājumu, nevis kaut kādu muļķīgu risinājumu. Un tieši tāpēc mēs skatāmies no līdzšinējās pieejas, mums ir jāatbalsta šāds konsolidētās pieejas kurs. Vienlaiks mums jārunā arī par sankcijām. Arī tas, ko mēs runājam arī par stimulu politiku. Uh, Mums, ir, protams, ir jāpiedāvā arī dalībvalstīm stimuli veicināt ekonomikas eh, tādu modeli, kas arī veicina vajadzīgo eh, tālāko attīstību, tas ir eh, izglītības un enerģētikas jautājumi, piemēram, mazo un vidēju uzņēmumu stimulēšana, jo pēc Japānas galu galā mums vajadzēs veidot pilnīgi savādāks enerģētikas jautājumus, politiku pārdiskutēt, tikai tagad, diemžēl, novēloti, bet tagad tas pienāks un jautājums būs jāiekļaut darba kārtībā. Mēs vēlamies, lai tiktu izvērtēts Eiropas 2020 uh, investīciju modelis. Šis pakts nevar būt tāds uh, vienkārši pārāk īs un dumšs, kas nespēja paskatīties uz lietām plašāk un nesaskaņot, protams, kur ir runa par Eiropas nākotni, un izdevumu samazināšanu nu, nē. Mēs gribam, lai tas fakts tiktu veidots tāds, kas tiešām arī ļauj pateikt, kurā ciklu posmā mēs šobrīd esam. Duma politika, nespēja politika to nespēja pateikt, un tāpēc mums ir jāveido savādāk. Un tas ir vērsts arī šis lielais mērķis, un ar sevi grozījumu mēs ļoti precīzi esam formulējuši, un tāpēc mēs esam gatavi arī tālāk piedāvāt ļoti labu kompromisu. Mēs savukārt nesam gatavi atbalstīt sliktu kompromisu kuru mēs arī tālāk nevarēsim izskaidrot saviem vēlētājiem. Tieši tāpēc, kolēģi un kolēģis, es arī aicinu šeit veidot konkrētu labu rezultātu. Paldies! Filip. Paldies, Filip, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Divas īsas remārkas Kā līdzpriekšsēdētājs no Eiropas zaļajiem, es eh, tiešām esmu nobažījies, lai mēs pārstāvētu visus mūsu pilsoņu mūsu valstīs, un es eh, ļoti jūtīgi attiecies pret vācu nodokļu maksātāju viedokli, un tikpat labi es arī saprotu spāņu bezdarbniekus. Es domāju, ka visi mūsu pilsoņi ir pelnījuši uh, atbilstošu attieksmi, kā uh, federālists es varētu teikt. Uh, mēs varētu piešķirt vairāk pilnvaru Eiropas komisijai, kas ir neitrāls uh, orgāns, taču, ja mēs paskatāmies, kā komisija uzvedās, tad būtībā uh, tas, šī uzvedība grauj mūsu uzticību šai institūcijai. Uh, Un pamata ziņojumā ir teikts, ka vairums no adaptācijas smaguma ir jāiznes vienkāršajiem pilsoņiem un strādājošiem saviem pleciem, un tam mēs nevaram piekrist. Runājot par sešu referentu uh, darbu, uh, viņi jau ir cenšies veidot kompromisa grozījumus. Es negatavojos tagad uh, sarunas vest, bet varbūt minēt mūsu galvenos punktus, kas attiec stabilitātes un izaugsmas faktu. Mums ir jāatgriežas pie uh, līdzsvarota budžeta. Tikko ir apšaubāms kaut kādā veidā izdevumu daļa, uh, to ir jākompensē ar ieņēmumiem, jo ja mēs nerunājam par ieņēmumiem, tad nav jēgas runāt par ieņēmumiem izdevumiem. Ir jābūt bilancē kā bilancē līdzsvar abās eh, bilants pusēs. Eh, tālāk runājot eh, par dažādiem faktoriem, kas ir jāņem vērā. Daudz vēlas, lai šis līgums darbotos automātiskāk. Mēs vēlamies ņemt vērā visu pilnu uh, biznesa ciklu un vēlamies, lai tiktu ņemtas vērā reformas. Un daudziem patīk pensiju reformas, kas šeit ir minētas īpaši. Uh, šajos ziņojumos. Un šeit ir minēts arī investīcijas, kas patiešām ir izmērāmas un samazinātu uh, slogu uz nākamajām paudzēm. Attiecībā uz izaugsmas un uh, paktu, tad 120. Uh, pantā paredzētie nosacījumi. Tas ir vienīgais nosacījums, kas nosaka, kā rīkoties, un es gribu teikt, ka izē no krīzes būs pilnīgi neiespējami, ja šis eh, punkts, punkts paliks spēkā, jo tas vienkārši sagraus visas valsts, kas tiks pakļauts tā darbībai, un jā, tādā veidā, ja tas paliks, mēs nevarēsim šo pakotni apstiprināt. Tālāk makroekonomiskā nelīdzsvarotība, aplūkojot situāciju, kurā mēs jau esam dažās Eiropas valstīs, ja un aplūkojam, teiksim, Japānas situāciju Būsim atklāti. Šķiet, ka visi reaģē tā, it kā Grieķija būtu kaut kāds piemērs. Jā, tas ir slikts publiskā finansējuma menedžments, tas ir skaidrs, bet tas tā nav. Īrijā, Spānijā šie ir labi eh, piemēri muļķīgai privāta sektora uzvedībai. Un es gribētu teikt, ka uh, Uh, arī Vācu bankas un Ziemeļa Beļģijas bankas slikti ir rēģējušas, un tādi nav nekādi labi piemēri. Tas ir slikts menedžments. Tāpēc, lai maksā vien. Bet ja mēs uh, neizvirzīsim noti, notir, noteiktus uh, indikātors un rādītājus, ja jūs gribat, lai būtu konkurence, Lieliski runāsim par konkurenci. Bet kas padara mūsu ekonomiku konkurētspējīgu? Darba faktors? Muļķības tā tas nav. Uh, ja mēs palūkojamies uz resursu produktivitāti un enerģētiku, uh, paskatieties, cik ļoti ieva, ievainojam izrādījās, teiksim, Japāņu ekonomika. Jā, it kā viņam bija zelta risinājums eh, atomenerģija, bet, nu, izrādās, ka viņi ir izrādījušies ļoti ievainojami. Eh, tālāk eh, privātie parādi, tas arī rada nelietsvarotību, un, protams, arī sastarpēs ietekmes sekas dažu cilvēku pārpalikumi pēc eh, definīcijas ir citu zaudējumi vai deficīti. Tā kā nepastāv tāda zemeslode, kura visu laiku atrodas, eh, tā teikt, ka mums ir pārāk daudz visa kā. Es nezinu, kas tad visu šo pārpalikumu absorbēs. Mārsieši, mazie zaļie cilvēci, jā, mēs esam daži no tiem. Bet eh, par sankcijām nerunājiet. Uh, ja jūs nevarat runāt par stimuliem. Šis te vācu pieeja uh, tam, ka sankcija ir uh, stimuls, uh, man ir problēmas tam piekrist, tas tā dzīvē nedarbosies, un es pabeigšu. Šis ir būtisks uh, lik, no, tātad normatīvais akts, uh, kas stabilizēs e, finansiālo Eiropu, taču tas ir saistīts ar diviem pamatkomponentiem, par ko mēs šeit nerunājam. Un es jau iepriekš to esmu sacījis, ka vispirms e, tā tad e, visaptveroša nodokļu politika. Daži uzskata, ka mums ir par daudz nodokļu, taču daži no spēlētājiem nebūtu pietiekoši nemaksā un jāpārliecinās, lai viņi to darītu. Tā kā, ja mēs vēlamies pārliecināt pilsoņus, uh, par to, ka mēs šajā jomā tikpat ātri virzamies uz priekšu, nu, eh, tad es par to neesmu tik pārliecināts. Finanšu sektors. Šī komiteja ir daudz strādājusi pie finanšu sektora jautājumiem, bet mēs esam novērojuši, ka vairumā uh, saistošās likumdošanas, piemēram, jūs palūkojaties uz uzraudzības pakotni, ka mums būs tā saucamie jaunie, tā teikt, Eiropas uzraugi vai Eiropas policisti, bet mums ir jāskatās, cik daudz ir pretestības. Bet jāsaka, ka muļķīgas bankas uzvedas neatbildīgi, taču tām kaut kā ir jānes pašiem sava atbildība, jāatbild pašām par savām kļūdām. Uh, un ja mēs nevirzīsimies pietiekoši ātri šajā virzienā, eh, pilsoņi jūtīsies apkrāpti, un tas nav kaut kas tāds, ko mēs varam atbalstīt. Es saprotu, ka mums ir jāstrādā pie tā ļoti pamatīgi, Korīna jau aizsāk šīs diskusijas, mums jau arī bija bilaterāla tikšanās par šiem jautājumiem, tieši tā arī es vēlētos pie tā strādāt, un es sagaidu ļoti intensīvas sarunu nedēļas. Jā, paldies, es Filipam ļāvu vairāk laika, jo viņš ir ēnu referents visiem ziņojumiem no zaļo grupas. Un es atvainojos, ka tagad es gribētu teikt, viņš izmantoja to faktu, ka es viņu tā īsti nevarēju redzēt. Ārtūrs Karinkungs lūdzu. Paldies. Es esmu politikā bijis jau daudzus gadus, un atšķirība dalība valstīs ar pozīciju un opozīciju ir tādas, ka pozīcija valdošās partijas uzskata, ka valdība ir daļa no risinājuma, bet opozīcija uzskata, ka valdība ir daļa no problēmas. Mēs, es klausījos Pulmankungu komentāros un arī tajos priekšlikumus, kas šeit izskanēta par eh, tādu muļķīgu paktu un inteliģentu paktu, ir milzīgas grūtības ar slotām valdībā. Manuprāt, valdības cenšas parasti tikt vaļā no visām nevēlā, nevēlamajām lietām, cik ātri vien iespējams. Un ļoti bieži cilvēki nonāk valdībā un uh, ar solījumiem, kas ir tādi diezgan miglaini. Un jāsaka, ka prioritātes, kas ir eh, pie pirmsvēlēšana ciklā, tad cilvēki sola uh, eh, daudz ko finansēt un izdot daudz ko. Taču vēlēšana cikls nesakrīt ar ekonomisko ciklu un parasti tas ir traucējoši un virknē priekšlikumu, kurus es arī esmu iesniedzis uh, par šiem ziņojumiem, es domāju, mums tiešām vajadzētu apsvērt, vai retorika par muļķīgu pakotni un uh, neelastību ir tiešām tik slikts. Jo mums tiešām vajadzētu padomāt kā Eiropas politiķi, uh, nevis kā nacionālajie politiķi. Tas reizēm nav vienkārši bet ja nav spiediena no ārpuses, lai disciplinētu valdības, kurām ir politiska nepieciešamība vai spiediens palielināt izdevumu daļu, kas savukārt uh, apdraud ekonomisko situāciju, ne tikai tajā, šajā dalību valstī, bet arī citās, es domāju, mums vajadzētu tiešām domāt mm, par to, ka ir jānosaka tomēr stingras sankcijas, uh, kā disciplināru instrumentu. Man jau neinteresē tieši šo sankciju piemērošana, bet attiecībā uz valdībām, ja tikai vēlētāji visu laiku saka tērējiet, tērējiet, tērējiet, un nav neviena, kas to kontrolē, tad uz Eiropas līmenī ir jāievieš šī disciplīna, kas mums makroekonomiski ir nepieciešama priekš visas Eiropas Savienības. Tālāk liemts. Paldies, priekšsēdētāji! Šis ziņojums par budžeta ietvaru dalību valstīs ir varbūt mazāk delikāts no šiem pārvaldības pakotnes tekstiem. Fordas kundze veic ļoti svarīgu darbu, lai noteiktu konverģences punktus starp dažādām grupām, it īpaši runājot par dažādu metožu pielietojumu, un es viņai pateicos. Viņa mani pārliecināja par komisijas pozīciju, par definīcijām. Uh, Eh, instrumentiem. Tomēr paliek vēl viedokļi, kurus ir diezgan grūti saskaņot, pat ja esmu pārliecināts par katra līdzdalībnieka labo gribu. Pirmām kārtām mēs ierosinam izolēt valsts uh, ieguldījumus uh, valsts uzskaitē. Eh, daži no tautas partijas eh, atbalsta eh, šo nostāju, arī Garsīm ar Gajokungs, bet varbūt, ka viņa kolēģi visi nav šā, šādu nostāju. Otrām kārtām, stingrākas sankcijas noteikumu neievērošanas gadījumā mani nepārsteidz, bet Eh, Lambēra kunga nostāja ir nedaudz pārsteidzošāka. Gribu atgādināt, dargais Filip, eh, automātiskuma princips sankciju jomā kompromitē eh, acikliskas politiskas iespējas un iespēja iziet no krīzes un paglāties no katastrofas. Šis jautājums man šķiet centrāli svarīgs Tagad ir kodolkrīze iestājusies, kā mēs no tās varētu iziet. Ir ārkārtīgi sarežģīti saprast, kā par to tiks maksāts. Vairāk kolēģi ir iesnieguši grozījumus. Lai ļautu dalību valstīm uh, dot iespējas dažādas atkāpes. Te es piekrītu Filipam, viņš norādīja, ka jā, te noteikti ir problēma ar a, uh, a, uh, tirgiem a, uh, banku bankrota gadījumā. Bankas ir bankrotējušas, un ja nav specifisku pasākumu, tad dažas bankas vairs nepastāvētu, un visa Eiropas ekonomika būtu kompromitēta. Daži vārdi par eksposta novērtēšanu, par ko runāja Vikija Forda. Uh, Runājot par eh, noteikumu ekspostu izvērtēšanu, es domāju, ka uh, papildus šiem kvantitatīviem rādītājiem ir nepieciešams kvalitīvs vērtējums. Uh, šobrīd notiek debats par uh, rādītājiem, bet mēs prasam izvērtēt politikas efektivitāti. Jo tiek teikts, ka tādā veidā ar fiskālas politikas palīdzību tiek veicināta nodarbinātība. Es ceru, ka mēs varēsim sanāk, uh, panākt šeit kompromisus. Es esmu gatavs uh, sadarboties ar Fordas kundzi un ar ēnu referentiem, bet pamatojoties uz uh, to, kas ir teikts līdz šim, esmu diezgan skeptisks par to, kādā veidā šīs debatas uh, aizvirzīsies. Jogan. Paldies, Jorgen Sālaka. Paldies! Labi, turpināšu to, ko Silvija Gulā teica. Par to, ka mums vajadzētu veidot tādu perspektīvu skatienu, kas iekļautu visas valstis, nevis tikai savu valsti. Un tāpēc, skatoties no šāds pieejas, manā politiskā grupā ir diezgan daudz arī tie, kas ļoti kritiski vērtē piedāvātos priekšlikumus. Un šī prieklikuma kritika izskan arī tas, ko Lambērkungs sacīja, ka īstenībā, protams, visu vajadzētu um, taču uzņemties bankām, kas arī ir tieši izraisījušas krīzi. Un tas jau nenozīmē, ka galvenokārt tagad dalībvalstis ir veikuši sliktu budžetu. Nu, mums jāatzīst, ka lielākā atbildība ir tieši bankām. Un tas tagad tiek atkā, kaut kādā veidā tagad uh, izvairīgi pateikts, ka galvenokārt ir jāskatās arī par uh, visām iespējām, kā um, noraidīt iespējamu lielu parādu uzņemšanu uz dalībvalstīm, nu, tas katrās ņēmums nebūtu pieņemami. Un tāpēc arī skatoties uz grozījumiem, kas tiks iesniegt, un arī mutiskie grozījumi, mēs esam vairākas reizes mēģinājuši panākt, lai vārdu surveillance uzraudzība tiek to aizstāts ar vārdu ko koordinēru un koordināciju. Un mēs katrā ziņā mēs gribam lai mēs pateiktu skaidri, ka mēs neesam ne par ko citu sanāk, bet gan tikai par uzraudzību. Ja visu laiku kāds grib kādu uzraudzīt, tas ir veidos kā hierarhiska sistēma, un mēs uzskatām, es uzskatu, ka Eiropas līmenī tas nedarbosies. Mums jāizveido vienot līmeņa cieņpiņa attieksme starp Eiropas valstīm un arī Eiropas parlamentiem, lai arī parlamentu dalībvalstu parlamenti tiktu iesaistīti. Un galu galā budžeta noteikumi, budžeta um, likums, kas ir īstenībā katra nacionālā parlamenta pats kodols. Ja mēs tad tagad jā, gribam iejaukties, un tas mums ļoti nopietni jāņem vērā, un tas ir iespējams tikai tad, ja mēs risinām šīs sarunas uz vienādiem sarunu pozīcijām. Tas nozīmē arī, ka šīs sankcijas, e, tas īstenībā būs diezgan maz pret šo priekšlikumu. Īstenībā mēs no sankcijām gribētu atteikties. Vienīgi, ka mēs gribam pateikt, ja tomēr sankcijas tiek skaidri noteikts, tad ir jāpasaka minimālie standarti pašām sankcijām, lai tās būtu caurskatāmas un tās atbild tiesiskas valsts principiem. Nevis, ka tiktu tāds sarunas risināts aiz slēgtam durvīm, tātad jēšankcijas, un tad katrā ziņā jāievēro tiesiskas valsts principi. Tālāk par šīm nelīdzsvarotībām gribēju uzsvērt no savas puses, ka nepietiks, ka mēs vienkārši nosakām atsevišķās valstis, atsevišķi dalībvalstis, kurai kaut kādas problēmas. Mēs runājam par atsevišķām dalībvalstīm, bet arī par iekšējo tirgu. Iekšējiem tirgum pašam par sevi, protams, arī liels nelīdzsvarotības un atsevišķas nozeres. Tautu ekonomikā mums būtu jāmēr arī īpaši jāpievērš tam uzmanību. Un jāpasaka, kur ir trūkumi, kur ir pārpalikumi. Un uh, ir skaidrāk jāapsaka šīs nelīdzsvarotības arī iekšē tirgū. Un īpaši kā tad ir šīs attiecības starp uzkrājumiem un deficītu. Un tālāk par šo rādītāju kopsavilkumu. Un nu, es tur neko nevaru vairāk pateikt, kā arī jau Hubners kundze pateica. Tātad mums ir jāpanāk, ka likumdošanais eh, šajā priekšlikumā skaidri tiek diferencēts Savādāk tas, kas tika izveidots um, Grieķijas gadījumā, proti, kad vienkārši tiek kaunināts un saukts vārdā, izmantot medijas vienu konkrētu valsti, nu, manuprāt, šāds kaunināšanas uh, un ba, pirksta kratīšanas kampaņas jau maz ko palīdz. Īpaši skatoties Grieķijas gadījumā. Par šo tām gandrīz vairs Vācijā nav iespējams runāt, Un ja uzreiz mums ir pretī arguments, kāpēc mums vāciešiem būtu jāmaksā par slinkajiem grieķiem un viņu parādiem. Nu, lūk, tāpēc mums nevajadzētu veidot arī šādu gandrīz tā kā jau sistēmu likumdošanas priekšlikumā. Mums tiešām tas ir skaidrāk jāapsaka. Tas nevienam neko labu nedarīs, nepalīdzēs. Un visbeidzot, komisija Es, protams, negribu nekādā ziņā pateikt, nu, jūs slikti darat vai jūs nelabu savu darbu veicat, bet tomēr paskatīsimies. E, šajā likumdošanas priekšlikumā, šajās paketēs, komisija kā tomēr ir attālinātā pozīcijā. Un, un viņi, protams, pēta, skatās, kas tur notiek, tad viņi ierosina kaut kāds priekšlikums attiecībā uz sankcijām, tad dažādas pasākums, un viņi nevienam neatskaitās. Uh, Un, protams, mēs esam norādījuši vairākiem priekšlikumiem, kas nav pieņemami. Mēs esam norādījuši, ka arī komisija zinām mērā būtu kādam jāatskaitās. Bet, nu, kādā ziņā tas nav reāli. Tāpēc mēs gribam pateikt tikai to, ka arī komisijai vajadzētu apzināties savu atbildību. Un tas, ko viņi piedāvā, tas, ko viņi izstrādā, ka tas viss ir jābūt arī tāds pamatots, un nevienmēr tas tā ir. Sven, tam tā ir jābūt. Tad mēs varētu tam piekrist. Katrā ziņā mēs skatām, ka šis vēl ir neatbildēts jautājums. Un droši vien esmu nedaudz jau iztērējis savu runas laiku. Paldies. Uh, next, Edward. Liels paldies. Un tālāk Cilons kungam pārts. Jā, paldies. Es uh, piekrītu ļoti daudziem grozījumiem deficītā novērt te, e, novēršanas procedūras e, ziņojumā, bet runājot par fejo ziņojumam iesniegtajiem grozījumiem, es esmu tos ielicis zem viena virsraksta. E, nepātagojiet šo uh, zirgu. Uh, sankcijas ir tādēļ, lai cilvēku atbaidītu no kādas rīcības, bet ir jānodrošina tas, lai gal galā uh, tā valsts, kas ir pakritusi un paklupusi, spētu piecelst, piecelties tādēļ, teiksim, beigtu zirgu pātagot ir pilnīgi bezjēdzīgi. Un nevajadzētu tagad pārspīlēt ar sankcijām, un tad, kad mēs nonāksim pie to piemērošanas, tad mēs atklāsim, ka ir problēmas. Tā kā labāk būsim šeit tādi pieticīgāki un mums ir jānosaka kaut kādi griesti. Protams, tas ir atkarīgs no ekonomiskās situācijas uz to brīdi. Dažas valstis varbūt arī būs spējīgas maksāt tās sankcijas, bet citas būtu tik izmisīgā situācijā, ka viņas vienkārši nespēs to samaksāt. Un tieši tādēļ mums ir e, jāiekļauj arī cikliski pielāgotie mērījumi, lai varētu novērtēt IKP darbību kas attiec uz eh, tādām jūtīgām jomām, eh, kā maksāt spējas eh, saistības, ja mēs vēlamies pat tiešām ļoti skaidru un tādu labi izmērītu, um, harmonizētu nostāju, nenorādot ne uz vienu ar pirkstu vai nenorādot konkrēti uz kāda uh, veida uh, uh, valsts izdevumiem, jo jebkur izdevumi, publiskie izdevumi, um, ieskaitot arī privātos parādos, parāds ir mm, būtībā ir sloks. Un tie visi principā tad būtu arī jāiekļauj. Un šeit es esmu sācis izstrādāt kompromisa uh, grozījumus. Uh, Mm, lai attiecīgie kritērija tiktu respektēti. Tas ir saistīts ar nodarbinātību un ilgspējīgu attīstību reālajā dzīvē. Un, ja mēs aplūkojam mūsu priekšlikumus, tad ir jautājums, pie kā tas viss novedīs, vai tas novedīs pie lielākas nodarbinātības, tad, kad mēs runājam par uh, izēju no krīzes, Tad, kad mēs runājam par uzraudzību, tam visam ir jābūt caurskatāmam. Un tad, kad mēs runājam par dalību valstīm, par to, ka tās ir atbildīgas parlamentu priekšā, tas ir jāuzaicina mums paskaidrot situāciju. Un tam ir jābūt arī tiesībām tikt uzklausītām, pat tad, ja mēs neesam lūguši viņu viedokli. Tā kā abām pusēm jāstrādā šīm lietām. Skatītās attiec uz rādītāju kopsavilkumu. Tad No sākuma mēs bijām pret to, ka mēs īpaši norādam uz kādu konkrētu rādītāju šajā kopsavilkumā, ja mēs teicām, ka varam telstīgam tā un tā, bet nu lūk, tagad mēs saņemam šo paktu. Nu, tas ir viens vai otrs no tiem abiem uh, paktiem, un tur ir norādīts, kuri uh, tad rādītāji ir iekļauti un kas ir svarīgāki. Uh, es nezinu, vai tas tā būtu jādara, vai šeit būtu jāpieļauj iela izņēmumi. Vajadzētu varbūt atstāt šo sarakstu atklātu, bet tur, kur mēs uzskatām, ka tie ir svarīgākie, nu tad, protams, ka uz tiem ir jānorāda. Un tagad Torfmen kungs. Kundze. Nē, kungs, atvainojiet. Paldies, priekšsēdēsim savas politiskās grupas Andreferenci par Ferēru ziņojumu, un līdz ar to es gribētu arī no savas puses, eh, savus komentārus tikai aktietināt uz to. Par makroekonomiskām nelīdzsvarotībām un jauno priekšlikumu mēs redzam, ka mēs redzam pilnīgi jaunu sistēmu, kas līdz šim vispār nebija pazīstama. Un tagad, ja mēs skatāmies uz šis sistēmu, kā mēs to veidojam, nu tas ir veidots, lai tā tiešām atbilstētu, atbilstu reālajai vajadzībai. Un tāpēc mums ir jānodrošina, lai mēs samazinātu un pirmkārt jau atklātu makroekonomiskās nelocoriotības. Tas ir galvenais uzdevums un nekas vairāk, un ne arī mazāk. Un es atvainojos, es to varbūt priekš, eh, nu, tā tieši teikšu, bet, nu, ir jautājums par to, vai mēs atsakām labās un sliktās valstis, vai noteikti atsevišķās dalībvalstis, viņām arī kaut kādā ir pakarīt ar pirkstu. Uh, Nu, katrā ziņā, ja mēs skatāmies makroekonomiskos nelīdzsvarotības, ja mēs atklājam tās saulēcīgi, tad tas nav vien tikai veids, kā mēs aizsargām citas dalībvalstis, mēs vienlaikus arī aizsargām pašu dalībvalsti. Ja mēs saulēcīgi varētu arī, piemēram, būt atklājuši, kas jau notiek Grieķijā un Īrijā, un ja mēs laicīgi būtu reaģējuši, tad mēs nodrošinātu aizsardzību ne tikai šai atlikušajām citām valstīm, bet arī pašām tām iesaistītām valstīm, skartajām, tajās šajā gadījumā Grieķiju, Īriju, un nebūtu pieļaujuši, ka šīs lietas attīstās tik tālu un tikai tad kaut kas notiek. Tāpēc mums ir lietas jāskatās arī, kā mēs to um, radītā kopsavilkumu varam tiešām izmantot arī kā brīdinājumu, brīdinājumu sistēmu. Nu, lūk, to komisija ir paredzējusi, un tāpēc mēs uzskatām, ka radītā kopsavilkumā ir jāapskatās, kas būs tālāk, un kā tur varētu būt tālākais atvesļošanas plāns. Un atvesļošanas plānā, protams, ir jau iekļautie principi, kas iekļaut arī 2020 stratēģijas principi. Atvesļošanas plāns, kas ļauj vēlsti atkārt sakārtot un to nostādīt skājām, tai ir tad jābūt mm, tādam sistēmai, kas iekļaujas Eiropas 2020 stratēģijā. Uh, Sadāk tam nu nav jēgas. Bet kopsavilkums pats par sevi, šis rādītāju kopsavilkums, nedrīkst vienkārši kaut kādā veidā nošķirt aktuālos nelīdzsvarotības un iespējamos nākotnes attīstības tendences, kuras mēs gribam iezīmēt ar Eiropu 2020 stratēģiju. Nē, tas ir jāsaskaņo. Un vēl dažas lietas, kas mums būtu jāsaskaņo un arī jāizdiskutē, un esmu priecīgs, ka mēs arī runājam par to politiskajās grupās, proti parlamenta loma. Uh, Tas, ko komisija piedāvā, tad īstenībā bieži vien ir tā, ka komisija grib uzskatīt, ka parlamentam nebūs nekāda teikšana. Bet katrā ziņā, protams, ka parlamentam nevajag jaukties uh, izpildvars funkcijās, bet mums tomēr jāuzņems politiskā atbildība. Un tieši tāpēc mēs uzskatām, ka komisijai pašai par sevi būs ļoti nozīmīga loma. Tieši komisija uzņemsies vadošo lomu šajā mehānismā, un tieši tāpēc es arī savā politiskajā grupā esmu arī pieprasīs um, vairākus uh, apvērstās kvalificētā vairākuma balsojums. Un visbeidzot, par šo asimetriskajiem novērējumiem, jeb kā Lamberts kungs iepriekš to jau arī pievērs jums uzmanību, protams, ir tā, ka šīs kopsavilkums, radītā kopsavilkuma jābūt simetriskam. Ja, protams, ir pārmērīgs ārējās tirzniecības deficīts, Un vienlaiks arī, ja mēs runājam, tikpat labi ir ārējās tirdzniecības pārpalikums. Bet papildus norādīt to, ka tādā situācijā, ja kādai valstī ir problēma, tad paskatīsimies, ko ir arī cits valstis šādā situācijā darījuši. Proti, ja, piemēram, īrija tiktu salīdzinātā ar mm, savu nodokļu politiku vai Spāniju, kurai ļoti spēcīgi stimuli investīcijām, kas ir iedrošinājuši arī konkrētu rīcību. Nu, tad mēs varam, protams, arī teikt, ka eh, jūs nesat atbildīgi atsevišķai bankai. Jūs sakat, nu, tā nav jūsu atbildība, jūs vienkārši arī darbojaties uz eh, piedāvātiem nosacījumiem Spānijā. Nu, tas īstenībā rada problēmas. Un tāpēc ir jāskatās arī paša atbildības uh, eh, uzņemšanās šajās slodzes un pēc tam seku uh, atbildības uzņemšanās jautājumā. Paldies! Jā, paldies, un tālāk Gunaram Hokmarkam Barks. Un pēc tam pērvanša bērēs, ja jūs brīdi viņu atstāšu priekšsēdētājas krēslu. Jā, nu mēs centīsimies runāt vienkārši, es centīšos runāt vienkārši, kamēr uh, tu būsi prom. Jā, ļoti interesanti uzklausīt visu šo diskusiju, jo. Uh, Eh, ir interesanti, ka ļoti daudzās lietās mums ir kopēja nostāja, bet eh, zināmā mērā es tomēr jūtu, ka eh, šīs te neatliekamības izjūta ir pazudusi, jo ir pārgājis jau ilgs laiks, kopš daudz dalībvalsts nonāca dziļā krīzē, kas apdraudēja viņu stabilitāti un arī mūsu kopējo stabilitāti. Un tagad, kad mēs runājam par izdevumiem, es domāju, ka mums ir labi jāapzinās, ka nav iespēju nodrošināt darba vietas tad, kad, un izaugsmu tad, kad jūs esat deficīta situācijā, jūs esat uh, slazdā un principā jūs zaudējat šīs darba vietas. Un tad, kad mēs runājam, kā atdzīvināt ekonomiku, kā atvesļot to, un mums liekas, ka to var izdarīt ar izdevumiem un atļaut deficītu bet eh, pēc tam, kad, me, ja mēs to darām, pēc tam, kad mēs esam uzzinājuši to, ko esam uzzinājuši, tad mēs neko neesam mācījušies. Ko vajadzētu darīt nākotnē? Tas varbūt ir problemātiski iekļaut un iestrādāt pilnīgi visu, jo nav vienkārši pāraudzīt visus tos procesus, kam mēs esam pakļaut šobrīd bet ir svarīgi vismaz koncentrēties svarīgāko, jo pastāv tendence, ka šodien mēs runājam par to, kā nodrošināt to, ka mums būs pareizās politikas nākotnē kas īstenībā ir ļoti grūti definējama lieta. Faktiski tas ir kā meklēt svēto grālu, un iemesls, kādēļ mēs par to runājam, mums ir jāizvairās no kļūdām, kas mūs noved pie krīzes un dziļām problēmām un e, lielu parādu pieļaušana un deficītu pieļaušana, es domāju, ka tas ir viss svarīgākais, kas ir jānoregulē. Un kā runā, teiksim, izlemt par sankcijām, tas varbūt nav tik svarīgi, jo tāda plašāka pāraudzība un kontrola par ekonomikas politiku, jo grūtāk būs uh, izlemt par sankcijām, jo tās būs tās diezgan uh, Uh, nosacīts voluntārs diskusijas. Es domāju, ka mums ir drīzāk ir jārunā par rādītāju kopsavilkumu un kā uz to koncentrēties. Jo, ja mēs to paplašināsim bezgalīgi un stabilitātes paktu padarīsim par instrumentu, kam jāpārauga ekonomikas politika, mēs zaudēsim, eh, ņemot vērā inform, eh, pieredzi, ko ir mums mācījušas krīzes. Mums ir jāpieņem likumi, kas ir svarīgi eh, saskaņā ar ekonomikas attīstības ilgspējību. Mums ir jāraugās, lai mēs varētu sasniegt vidējā termiņa eh, mērķus un atbilstošas sankcijas. Ja mēs centīsimies izdarīt pārāk daudz, mēs daļu no tā zaudēsim, bet ja mēs atbilstoši koncentrēsimies, tad mēs varam nodrošināt uh, ka mēs varam atjaunot stabilitātes paktu, un tad mēs varam diskutēt par to, kāda ir nākotnes ekonomikas politika, bet ir jānodrošina stabilitāte, un tas ir pirmais mērķis, un ir svarīgi, lai visi šie dokumenti koncentrētos uz to. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribētu teikt trīs lietas. Pirmām kārtām. Protams, ka būtu labi darba pabeigt jūnijā, un pagaidām vēl notiek lielas diskusijas padomē, tāpat arī Eirogrupā, tāpat Eiropa padomē, arī par parādu apjomu, par šiem parādu termiņiem un tā tālāk. Un tas ir saistīts arī ar citiem diskusiju dokumentiem. Es atceros, Bortmans Kols kundze ierozināja ka mums jāpieturās strikt pie šiem sešiem tekstiem, bet, manuprāt, reāli tāpat laikā ir uh, pilnīgi fundamentāls uh, ekonomiskās politikas, kuras uh, tiek īstenotas un kur absolūti tiek uh, neņemt vērā šie teksti. Tā tad uh, uh, ir nepieciešams skaidrs politiskais signāls, un šai ziņā es saprotu, ka Trišēkungs vakar Uh, sniedz zināms paziņojums, uh, pauda pozīciju par šo tekstu pakotni. Es biju Ženēvā, kur mēs tikāmies ar Somālijas uh, prezidentu un privātās bankas savukārt veids pētījums par darba tirgu. Pirms tālāk domā par investīciju politiku Eiropā. Žaks eh, Delors nesen runāja par eh, kopienas metodas eh, svarīgumu un tāpat viņš norādīja, cik svarīgi ir paturēt prātā to, kāda ir vērtība darba spēkam ekonomikā kā tādā. tas viss man šķiet, eh, man skan kā brīdinājums signāls. Šī doma, ka uh, vairākas valstis dienvidos ir tā teikt izsprukuši no kontrolas, to mums vajadzētu nosodīt un uh, vajadzētu panākt kārtības uh, ieviešanu. Bet ja mēs raugamies reāli, kā šīs ekonomikas darbojas, kas parāda, ka sal, ja, ja algas vispirms izgaino jebkādiem rāmjiem, tas notiek līdz ar inflāciju, bet ja cenas palielinājās, tad eh, tas bija tāpēc, ka produktu tirgus bija disfunkcionāls, nevis darba tirgus. Un es domāju, ka šeit eh, veidojas pārpratums. Otrs komentārs no manas puses, un es atvainojos priekšsādātāju, ka es pie tā atgriežos, bet es neesmu iesniegusi nevienu grozījumu par sešiem tekstiem kā tādiem, viena iemesla pēc. Tāpēc, ka eh, Kā nodarbinātības eh, komitejas referente es eh, biju sa sagatavoju atzinumu par trīs eh, no šiem tekstiem. Un varbūt kā kompromisi jau ir izstrādāti šeit ekonu komitejā, bet es gribētu aicināt ņemt vērā to, kas ir apstiprināts jau nodarbinātības komitejā, jo ja mēs gribam tikt ārā no strupceļa, ja mēs reāli vēlamies izstrādāt kopīgu politiku, tad jāņem vērā tas, kas ir lēmts citās komitejās, un vēl pāris komentāru no manas puses, kur, manuprāt, nodarbinātības un sociālo lietu komiteja var dot uh, labu ieguldījumu, runājot par Vortmans kolas ziņojumu. Mēs esam ierosinājuši alternatīvu koncepciju Eh, piesardzīgai fiskālai politikai. Mēs esam pieņēmuši, ko mēs domājam, tādu efektīvāku priekšlikumu salīdzinot ar jūsējo, un tur ir eh, doma ka vajadzētu pacelt jautājumu par efektīvu un ilg, ilgspējīgu budžeta politiku un nenovērtēsim to par zemu. Mēs te nerunājam par to, ka mēs izstrādājam tehnisku raksturu tekstu par sankcijām. Domāju, ka mums jādomā, ko mēs vēlamies ekonomiskai politikai rītdien, ja mēs neiekļaujam tādas eh, koncepcijas kā efektivitāte un ilgspējība, tad mēs turpināsim iet pa nepareizo ceļu. Tālāk jautājums par pensijām Fejo kunga ziņojums. Mēs esam uh, iesnieguši grozījums, kas ir neitrāli, jo ja mēs neņemsim vērā nekādas idejas saistībā ar nākotni un nākotnes problemātiku. Tā, piemēram, mums ir jādomā par ieguldīšanu izglītībā, un uh, mēs tāpat laikā nevaram to minēt šai pakotnē. Vienīgais, ko mēs te varam norādīt, ir norādīt, ka Uh, pensiju reforma kapitalizācijas veidā ir jāuz, uh, uz to jāskatās pozitīvi, bet es tam nepiekrītu. Es domāju, ka mums ir nepieciešama ilgspējība un dzīvot spēja mūsu pensiju sistēmā, nodrošinot uh, atbilstošu sadalu, un tas, manuprāt, ir jāiestrādā un tālāk par Fordas kundzes ziņojumu. Es negribu iedziļināties detaļās, par to, kā tas saistās ar citiem ziņojumiem, bet uh, nodarbinātības komitejā tika norādīts uz vienu lietu, ka ja mēs gribam būt labi eiropieši, tad ir nepieciešams īstenot tās stratēģijas, kas jau ir definētas. Eiropas Savienība ir nospraudusi stratēģiju, es uh, tai principā piekrītu katrā punktā, bet tā sauc stratēģiju 2020. Domāju, ka ja mēs neiekļaujam noguld, ieguldījumu stratēģiju. Ja mēs vienkārši tam uzgriežam muguru, tad ir jāatceras, ka Eiropas Savienība ir pārāk maza, lai visu pat izdarītu. Tāpēc jāatcerās, cik daudz tēriņu maksājumu no Eiropas Savienības valstu puses gal galā ir vērstas uz stratēģijas 2020. gada stratēģijas sasniegšanu. Ir vēl daudz citu punktu, par kuriem es gribētu lūgt referents padomāt un par kuriem uh, Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja jau ir pieņēmusi savus lēmumus. Nepietiek vienkārši pateikt, te mēs pieliksim mīnusu vai savādāk mainīsim balsošanas sarakstu, jo pretējā gadījumā mēs varam palaist garām svarīgs punkts. Es atvainojos, ka es runāju tik ilgi, bet gribētu pie, pieminēt arī Eiropas pusgadu. Uh, šīs komitejas koordinātori ir lēmuši, ka būtu labi, ja būtu pašiniciatīvas ziņojums par Eiropas pusgadu. Un, uh, mēs uzņēmāmies atbildību, kaut gan zinām, ka Konstitucionāla lietu komiteja un budžeta komiteja un arī nodarbinātības komiteja arī vēlējās izstrādāt atzinums. Nu, labi, lai nu tā būtu. Bet es nevaru būt referente par Eiropas pusgada. Jo tas būtu tāds eh, mazs sprunglīts riteņos eh, tam, kas ir nolemts jau kaut kur citur. Tātad sešos tekstos, kas šobrīd ir uz mūsu galda, uh, neaizmirsīsim, kāda ir plašākā aina Eiropas pusgada ietvaros. Es negribu, lai es būtu kādam, tā teikt, vergs. Es domāju, ka Eiropas institūcijās mēs gribam izstrādāt saskaņotu tekstu integrētai politikai, tā lai Eiropas parlamentam arī būtu atbilstoša loma visā šajā procesā. Jo neaizmirsīsim, citas institūcijas domā, jo mazāk Eiropas parlaments bāž savu degunu darīšanās, jo labāk. Paldies, Pervanša, bet es gribu jums sniegt pārliecību, ka jau no paša sākuma Vartmans Kols un referenta viedoklis ir bijis tāds, ka mēs pievienojamies uh, šim Eiropas pusgadam un stratēģijai 2020 un arī Eiropaktam. Silvija, es zinu, ka jūs gribat izteikties, bet Ola Ludvigsons un Svens Gigalds vēl gaida iespēju izteikties, ja vien Silvija jums nav ļoti steidzams paziņojums. Paldies, gribēju tikai sniegt informāciju. Mēs daram daudz, lai nodrošinātu, ka parlaments tiek dzirdēts. Mēs uh, Van Rompei kungu gribējām tikties, par to mēs cīnījāmies, un Pervanšs kundze. Mēs visi kopā esam apņēmības uh, pilni lai parlaments tiktu saklausīts, uzklausīts. Tas nenozīmē, ka mums nav jāsadarbojas ar jums par uh, Eiropas pusgadu, bet vienkārši gribēju pateikt informāciju tiem, kas nezināja par uh, šo lietu. Bet tādā gadījumā, ja mēs esam konsekventi, tas nozīmē, ka jūs nevarat pieļaut visu šo pakotni, ka tā uh, aiziet bez uh, Eiropas pusgada iekļaušanas. Tāda ir mana pārliecība. This is, this is Bet tā ir jau no pirmās viedokļa apmaiņas, saka priekšsēdētāja Vortmans Kols kundze skaidri to norādīja. Ja mēs eh, dosim vārdu tagad vārdu Olam un Svenam, tad varbūt mums pietiks eh, nedaudz laika atgriezties pie šī jautājuma. Ludvigsam kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, dažas lietas, ko es gribu arī no savas puses, um, īpaši par uzraudzību sistēmu un makroekonomikas nelīdzsvarotībām ir sārstībām. Nu, tā kā ir jauns lietas arī, kas ir skaidri iekļaut šajā sistēmā. Un būtu ārkārtīgi nevēlam izveidot tādu situāciju, kurā mēs radītu tādus riskus, kur uh, Eiropas Savienība varētu tikai tā, nu, kaut kā ļoti tūlīgi iesaistīties un uh, vispār neko nepanākt. Īpaši skatāmies, piemēram, algu politika Eiropas Savienības līmenī. Nu, tas ir pilnīgi neproduktīvi šādi jautājumi cilāt Eiropas Savienības līmenī. Nekas īstenībā neiedrošina runāt par Eiropas Savienības um, uzraudzību algu jautājumos vai nodrošināt koplīgumu parakstīšanu. Mēs uzskatām, ka līdzinējā koplīguma sistēma ir daudz elastīgāks un labāks veids, kā varam arī nodrošināt arī algas visiem darbiniekiem Eiropā, nevis ļaut valstī tieši to diktēt, kaut kā iejaukties. Tur tālāk mēs uzskatām, ka arī, protams, pašas iesaistītās puses, kas cīnās par savām tiesībām, arī nodrošina labāku šo jautājumu risināšanu. Turklāt koplīgumi ir veids, kā mēs varam nodrošināt arī resursu godīgāku sadali. Un tāpēc mēs aicinām arī veidot tādu īpašu leģitimitāti algu noteikšanai, risināšanai nacionālā līmenī. Tāpēc komisijai vajadzētu īstenībā vērst uzmanību trim lietām. Uzskatu, ka jaunai sistēmai būtu jāņem vērā arī nacionālie modeļi, kas ir iedibināti un kas risina sociālo dialogu. Tas būtu nepareizi vienkārši atteikties no struktūrām, kas jau labi darbojas. Otkārt, mēs uzskatām, ka nebūtu pieļaujams izdarīt kaut kādā veidā uh, spiedienu uz dalībvalstīm, lai tās iejauktos koplīguma procedūrās. Dalībvalstu gaval, valdībām vienmēr ir jārespektē arī koplīgumā iesaistīto pušu brīvības. Treškārt, mums ir jāiesaista arī, protams, arotbiedrības konkrēto priešlikumu izstrādē. Mums jāņem vērā, ka viss tas tiek tiešām ņemts reāli vērā. Paldies! Paldies, Sven, ņemot vērā, ka Filips iztērēja visu tā laiku. Nu jā, pavisam īsi. Divi komentāri. Viens ir vērsts uz manu, manam draugam Lianam. Pirmkārt, veids, kā mēs pārslēdzamies Vācijā no um, uz atjaunojumiem resursiem, ir to finansē privātais sektors, un mēs to labi zinām, kāpēc. Uh, Un šobrīd jāatzīst, ka valsts pārvaldītās atomelektrostacijas, protams, ir labāks, un īpaši tas arī sasaistās arī ar elektro groza, eh, enerģijas groza piedāvājumu. Un tas nav tik vienkārši, kā pateikt, vienkārši jāpaslēdz uz atjaunojumiem resursiem. Otrs ir ļoti nozīmīgs jautājums. Manuprāt, mums vajadzētu komitejā atvēlēt īpašu laiku. Es nezinu, kad, bet mēs tad varētu atteikties no šīs loģikas viens priekšlikuma projekts, otrs priekšlikuma projekts, un tālāk tad skatīt tos jautājumus kopumā. Arī skatoties, kāds ir šis priekšlikums par eiro, visi šie seši priekšlikumi un Eiropas stabilitātes mehānisms. Ja mēs to nedarām, es baidos, ka mēs nonākam situācijā, kur tiešām mums būtu ārkārtīgi grūti saprast katram arī šīs nepārkāpjamās robežas, un otrs arī saprast reālo ietekmi Es ļoti saprotu, ko saka Udo Bulmans. Un, ja mēs runājam tikai par vienu lietu un atkal un šeit otru lietu, tad būs ļoti grūti uh, panākt vēlamu rezultātu. Rezultāts būs tāds, kas noved atkal pie katastrofas. Tāpēc katrs mēs, protams, nevaram pieņemt visus šos jautājumus, bet pēc šiem balsumiem mēs nedrīkstam pateikt, ka mēs atkal kļūdījāmies. Un tieši tāpēc šis jautājums, un tas, manuprāt, ir jāskata arī ar koordinatoru grupā, Mums ir jāatrod līmenis un veids, kā mēs atsakāmies arī no šiem nesaprātīgiem risinājumiem un atrodam reālus kompromisus. Korīna, varbūt viens no veidiem, kā mēs varam risināt, būtu tieši tāds. Mēs jau par to runājam šorīt. Mēs domājam, ka dažus jautājumus, kurus mēs piekrītam, mēs varētu tos risināt, bet jāatzīst, ka ne šajā ietverā. Daži turklāt nu, mums ir nobijušies par to, ja mēs šo nerīsinam sešu priekšlikumu ietvarot, tad vispār tie netiek izskatīti. Un tāpēc šīs diskusijas ir iespējams tikai tad, ja mēs tomēr atkāpjamies soli atpakaļ un izkāpjam no šīs loģikas, kad mēs izskatām atsevišķu grozījumu kā grozījumu, bet īstenībā skatām visu situāciju kopumā. Un es domāju, mums komitejā būtu tam jāatvēl laiks. Esmu pārliecināts, ka tad būtu arī liela piekrišana. Paldies! Paldies! Vēl man daudz kas būtu sakāms, bet es atteikšos no sev iespējamā komentāra, lai arī būtu iespēja referentiem tomēr kādā veidā komentēt. Es tikai no savas puses norādīšu, ka daudzi jautājumi, kas tiek šobrīd norādīti pašā grozījumos, gan manā grozījumā, gan referentu grozījumos, tiešām mums ļauj arī izveidot um, kopsakarības starp dažādiem priekšlikumiem, pavisam vienkāršā veidā. Un viss jums lāc jums, Korīna. Paldies! Paldies visiem kolēģiem, kas šodien arī piedalījās, arī ar saviem komentāriem. Un arī ļoti precīzi skaidroja um, paredzētos arī reformas stabilitātes un izaugsmas paktā. Un esmu pārliecināta, ka mums izdosies arī atrast vienot nostāju. Man ir žēl, ka jūs ejat projām, jo es īstenībā gribēju tieši komentēt par jums. Tieši par šo plašāko um, um, skatu. Odo Bolmans un mēs, protams, abi esam ne tikai arī politikas zinātnieki, bet mēs arī gribam panākt reāls risinājums šajā paketē un gudrus risinājums. Un tas nozīmē, tu ne tikai tādu gudru izaugsmas paktu, bet arī elastīgu pieju visā cikla garumā. Un to es gribu norādīt visiem kolēģiem, Gunām Hokmerkam un arī Kristiānam. Garā ziņā mēs gribam veidot um, nākotnes ekonomikas un monetāro savienību. Un jums vajag abus divus kājas, jūs nevarat lekt uz vienas kājas. Jums vajag gan ekonomikas, gan arī monetāro savienību. Un jums aizveido līdz ar to tāda pārliecinoši gudra paketi. Un Sven, nu labi, atradīsim tiešām veidu, un kā mēs to varam darīt. Bet tas neradīsies tad, kad mēs, kā parlaments, neuzņemsimies politisko uzņēmēju atbildību un iniciatīvu šajās jautājumos. Mēs esam vairākas reizes tam pārunājuši ar referentiem. Jā, mums ir tas diezgan samulsinoši. Mums ir arī stabilitātes programma, mums arī ekonomikas uzraudzības un tāpat arī 2020 stratēģija un tā jaunie indikātori, kas tiek pasniegt kā jauni indikātori šajā Eiropaktā, kas galu galā ir daļa arī no tā paša, ko jau mēs zinām, arī makroekonomikas uzraudzības. Uh, lietā, un tāpat arī daļas no stabilitātes pakta un daļai arī Nacionālo reformu paktā. Un līdz ar to ir nopietni riski, un es to gribētu vēlreiz uzsvērt, ka mēs, un es kā referenti, vēlos panākt, lai mēs tiešām nodrošinājam tādu ilgspējīgu um, valsts finansējumu, un īpaši ņemot arī ilgspējīgu tirgus ekonomikas darbību. Tagad mēs redzam, ka Eiropas 2020 stratēģija ir iegļūst tā kā otru, tikai tādu jau nu, otrās nozīmes kategoriju, un tad sanāk jau tas kļūst par uh, Lisabonas stratēģiju. Bereškunds, jā, es zinu, ka jūs, protams, aktīvi darbojaties nodarbinātības komitejā, bet lūdzu paskatieties, kas ir iekļauts šajā paketē 2000. Īsnībā es runāju par vairākiem jautājumiem, kas jau ir iekļaut grozījumos, un Eiropas semestris, piemēram, tas, ko es ierosinu savā ziņojumā, Es vēlētos patiešām jums arī pateikties, ka jūs šo jautājumu arī iekļāvāt un iekļāvāt arī savā ziņomā. Un īstenībā mums nevajadzētu darīt tā, ka mēs katrs eh, te uzstājam uz to, ka tā ir mana ideja un tā. Nu, nē, tas ir lieki. Mums ir jārunā par to, ka mēs iekļaujam ne tikai Eiropas semestrī, bet arī nacionālo reformu plānos. Un šorīt man bija sarunas ar Eiropas komisiju, kur es aicināju viņus sākt domāt par to, kā mēs varam izveidot tādu skaidru vienotu paketi, ka mēs neveidojam kaut ko atkal ārpus tā, ko mēs saucam par Eiropas paktu, bet gan tas tiek iekļauts šajā paketē. Un tas, ja ar to saistās, nu, tad tas arī tiek iekļauts. Un es ceru, ka arī komisija piedāvā šādas idejas, vai arī mēs paši piedāvāsim šādas idejas, un mēs to arī darīsim. Jo kādā ziņā mēs vēlamies izveidot šādu gudru pieeju. Un visbeidzot, tā kā mēs gribam izveidot Eiropas 2020 stratēģiju, tad ir pavisam skaidrs, ka parlaments to arī jau norādījis mūsu rezolūcijā, kas ir pieņemta pirms pāris mēnešiem. Lai mēs sasniegtu Eiropas 2020 stratēģijas mērķus, tad ir jābūt skaidrai šim saistībām ar galvenajām iniciatīvām, mērķiem, un tas arī uzreiz jāiztulko konkrēts investīcijas, un tāpēc mēs to vēlamies izcelt nākotnē, ka mēs runāsim par veidiem, kā to izdarīt. Lūk, tad eh, mums būs jāskatā ar atsevišķu grozījumu, kas man šobrīd rada problēmas. Bet vienīgais veids, kā to varam sasniegt, ir sadarbojoties. Paldies! Paldies, tēt Vikijā! Paldies pavisam ātri! Pervanš, es pilnīgi piekrītu, ka mums ir nepieciešams vērst uzmanību uz izaugsmi un jāvērš arī uzmanību stratēģiju 2020. Tas neiedars ziņojumā par to, kā tiek izstrādāts budžets. Tas iedaras uh, Korīnas ziņojumā par ekonomisko politiku. Un uh, mums nav kā parlamentam līdz uh, likumdošanas uh, funkcijas mana ziņojuma tematikā. Es domāju, ka to teksta redakciju, ko jūs vēlties, mēs varam iestrādāt Korīnas ziņojumā. Uh, Tālāk eh, ir grozījumi, kuri ir ļoti loģiski, bet kas varbūt neietilpst eh, šī ziņojuma ietvaros, eh, un varbūt, kā jau mans kolēģis Kariņš teica, tas vairāk ir šīs manevrēšanas iespējās. Tomēr es nepiekrītu jums, tur, kur jūs teicāt par direktīvu, jūs svītrojāt prasību pēc caurskatāmības. Piemēram, padome ir vienojusies, jā, ka tagad viņi būs caurskatām attiecībā uz uh, saistībām ārkārtas pastāvi. Pa uz ārkārtas uh, saistībām. Es domāju, ka jo vairāk informācijas mēs varam sniegt par to, kur nauda ir aizgājusi, kāda ir parādi vai bilancē vai ārpus bilants, tad tas ir pozitīvi. Un es nepiekrītu pieeja, kur vienkārši jūs kaut ko svītrojat un uh, tādā veidā tiek interpretēts caurskatāmības jautājums. Varbūt es esmu ko pārpratusi. Atvērst, esmu atvērta diskusijām. Paldies, Elīsai vārds. Thank you very much. Paldies! Gribu atgriezties pie dažu kolēģi jau teiktā. Mums ir jāraugās uz uh, šo pakotni un jādomā, kā tas ir uh, izmantojams problēmu risināšanā. Tie kolēģi, kas vienkārši vēlas pieturēties pie stabilitātes un izaugsmes pakta tāda, kāds tas ir, domāju, ka būtu labāk ņemt uh, vērā ideju iemeslu, ka tas nedarbojās, un tāpēc mēs mainam šo pakotni un cenšamies padarīt uh, to labāku, jo tā bija daļēja atbilde, bet ir lietas, kuras nav iespējams uh, ietvert vienkārši stabilitātes un izaugsmas paktā, un tās ir. Piemēram, Eh, šo 60% un 3% mērķis bija noteikts 60% izaugsme ekonomikai un arī inflācija 2% apmērā. Tādi bija šie pakotnes noteikumi. Ja jūs uh, sekojat ar šiem rādītājiem 60 un 3%, tad tas nav risinājums problēmai. Problēma saglabājas, un problēma ir uh, pretcikliskās kapacitātes trūkums un eirozonas pretestība krīzes gadījumā. Un šīs dažādās tendences eirozonā, kas nenodrošina pietiekam izaugsmu. Tātad tas ir konteksts, kādā mēs darbojamies, un mēs nevaram atgriezties pie pilsoņiem un uh, teikt atbilde bija vienkārši sankcijas. Un bez tam vēl stingrāki atbilstības elementi. Tātad pievienotā vērtība mūsu darbam, manuprāt, ir labāk izprast, kā mēs atbilstoši varam Eirozonu un Eiropas Savienību padarīt izturīgāku un stabilāku un piemērotāku, atbilstošāku mūsu pilsoņu dzīvei. Noslēgumā gribu teikt, Domāju, ka man ir jāievieš elementi, kas uh, pieļauj konverģenci, izaugsmi, un tas nav iespējams kaut kādā teksta redakcijā bez konteksta. Pētajā gadījumā tā vienkārši būs garām palaist iespēja, un gribu uh, atgriezties pie Fejo kunga teiktā, kad viņš norādīja, kāpēc stratēģija 2012, uh, atgriežoties uz šī ceļa, kāpēc uh, 0,5% katru gadu deficītam kā tas viss eh, sadaras kopā. Domāju, ka mums ir jāsaprot, ka šīs ir sarežģītas problēmas un ir labāk, ja mēs padaram lietas uzticamākas un tehniski stabilākas nekā atkal politiski pieļaut kļūdas ar ļoti lieliem sodiem un ļoti stingriem noteikumiem, kuri eh, tāpat netiks ievēroti. Vai arī kurus ievēros tikai daži, tāpēc ka citi to neņems vērā. Un tas ir tas izaicinājums. Mums ir vēl apmēram 4 minūtes ar tulkojumu atlikušas. Vai kāds referents vēl grib izteikties? Silvija, paldies. Es gribēju teikt, ka viss ir kārtībā. Es pateicos visiem kolēģiem, kas vēl ir zālē. Un eh, jāsaka, ka šobrīd mēs eh, zālē vairs nav palikuši daudz mūziķu, bet eh, tā tā, lai nesakoties, mums ir jāturpina strādāt. Paldies, ar priekšsēdātāju. Šķiet, ka mēs esam pabeiguši laikā. Paldies visiem. Un mūsu darbs turpināsies.